Uh, dear friends. Dārgie draugi, ITRE komitejā esmu ļoti priecīgs, ka esat ieradušies. Vismaz četri šeit ir. Tas ir tiešām daudz skaitliski, taču esmu pārliecināts, ka pēc pāris minūtēm mums būs arī pārējie kolēģi klāt. Tādēļ nogaidīsim vēl pāris minūtes. Paldies! Good morning. <clears throat> Welcome uh, once again. Labrīt! Vēlreiz sveicu jūs mūsu itra komitejas sanāksmes šīs nedēļas trešajā daļā. Viedokļu apmaiņu par prīma īstenošanu, starptautisko vienošanos noslēgšanu. Tas ir būtisks temats, kā mums ir zināms, jo prīma ir uh, valsts valstu partnerība, kur tiek iesaistīts trešās valsts, tātad mazliet sarežģītāk, taču tas varētu būt ļoti noderīgi nākotnē. Tās dalībā valstis, kas jau nepiedalās apvārsnes 2020, tam ir nepieciešams vienoties par zinātnistu un tehnoloģisku nolīgumu ar savienību, lai varētu īstenot uh, dalību primā. Un četras no šīm, sar, četri no šiem sarunu posmiem jau ir noslēgta ar komisiju, to ir paveikuši Alžīrija, Eģipte, Jordānija un Libāna, un parlamentam tagad ir jādod savu piekrišanu, lai šie nolīgumi varētu stāties spēkā. Ir paredzēts, ka prīma uzsāks darbās spēkā stāšanos no 2018. gada janvāra, tātad gandrīz pēc trim mēnešiem, laika vairs nav daudz. Sakurāps kundze ir mūsu referente. Lūdzu, vārds jums. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε... Paldies, priekšsādātāji, dargie kolēģi. Jūs zinat, kāda ir šie partnerattiecību nolīgumi zinātnes un tehnoloģiju jomā, ka tie ir pieņemti ar lielu vairākumu. Šie nolīgumi balstās uz 185. panta pamatu, tie skar vidusjūras reģionu, un no 2018. gada ir paredzēta nolīguma piemērošana. Ir paredzēts uh, īstenot inovatīvus uh, risinājumus drošībai, aizsardzībai, lauksaimniecības produktu drošībai, patēriņu, patērētāju aizsardzībai. Tāpat arī ir paredzēts veicināt ilgspējīgu izaugsmi šo partnerattiecību ietvaros, kā arī koordinēt un spēcināt pētniecības un inovāciju programmas specifiskās nozarēs, iztenojot daudzdimensionālu pieeju. Runa ir arī par konfliktiem, pilsoņu kariem, vardarbību, politisku nestabilitāti, fundamentālismu, klimata aizsardzību, dabas katastrofām un tā tālāk. Šī iemesla dēļ ir jo īpaši svarīgi ilgspējīgā veidā pārvaldīt resursus, lai novērstu to noplūšanu. Mēs saskaramies arī ar humanitāru krīzi, un tas ir saistīts ar cilvēku izraisītiem iemesliem. Tāpat mums ir jāsamazina arī migrācijas spiediens, ir nepieciešams investīcijas infrastruktūrā, lai izvairītos no šāda veida migrācijas, un tas ir solis pareizajā virzienā. Dargie kolēģi, es vienmēr esmu norādījis uz to, ka šis ir eh, rets eh, zinātnes diplomātijas piemērs, un tas noteikti ir būtisks ieguldījums zinātnē un pētniecībā un palīdz dalībvalstīm un trešām valstīm kopīgi apkopot spēkus, pierādot to, ka sadarbība ar Eiropas Savienību ir vērtīga visā pasaulē. Šeit piedalās 11 dalībvalstis no apvārsnes 2020 un 3, 3 trešās valstis kuras ir pieminētas um, otrajā pantā. Šeit ir paredzēts noslēgt īpašus līgumus par šo zinātnisko tehnoloģisko sadarbību. Ar šīm trešām valstīm tika noslēgta atsevišķi nolīgumi par tehnoloģisko un zinātnisko sadarbību. Šīs valsts ir Alžīrija, Ēģipte, Jordānija un Libāna. Šie nolīgumi ir izstrādāti, un tagad ir pienācis eh, mirklis noslēgt šo leģislatīvo procesu, lai šīs dalībvalsts no 2018. gada varētu sākt to īstenošanu. Paldies, kolēģi! Tagad vēlos dot vārdu politisko grupu pārstāvjiem. No nu, ETP Rībika kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es apsveicu šo Eiropas Savienības iniciatīvu arī Eiropas Tautas partijas vārdā. Mums ir būtiski attiecīgi uzlabot zinātnisko darbu, un, manuprāt, tieši pieminētajās valstīs mums pastāv lieliski iespēja aktīvi, aktīvai rīcībai. Un tā, kad 2018. gada 1. janvārī šie nolīgumi stāsies spēkā, uh, mums, eh, mēs saskarsimies lielām priekšrocībām. Vēlos norādīt, ka attiecībā uz Jordāniju pastāv ļoti labi kontakti. Šajā valstī tiks organizēts arī Pasaules zinātnes fórums, un šim fórumam vajadzētu kalpot arī par platformu Eiropas Savienībai, lai attiecīgi spēcinātu zinātnisko sadarbību. Mēs piedalījāmies arī SDS fórumā Japānā. Tas ir īpaši pieminams, jo tajā piedalījās 12 Nobela balvu laureāti, kuri diskutēja par globālām problēmām. Tika apspriestas būtiskas tēmas. Tad es domāju, ka mums ir jānosaka prioritāts il ilgtermiņa attīstības mērķiem. Un ir jāstrādā daudz vairāk enerģētikas jomā, zinātnes un pētniecības jomā, un tādēļ šī starptautiskā sadarbība ar šīm valstīm ir jo īpaši būtiska. Un nākamgad, 17. maijā, kopā ar šo SDS fórumu mēs centīsimies spēcināt starptautisko platformu, tādēļ šī programma mums visiem ir ārkārtīgi būtiska, un to var tikai un vienīgi atbalstīt. Paldies! Sociāldemokrātu vārā Kabarans Rojuša kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā vēlos minēt, ka ļoti priecājos par to, ka prīma projekts turpinās. Tāpat arī vēlos atzinīgi atbalstīt pēdējo gadu laikā parlamentā paveikto darbu šajā jomā. Un vēlos paust arī savu lielo apmierinātību par to, ka šie starptautiskie nolīgumi, kuras komisija paredz noslēgt ar Alžīriju, Libānu, Jordāniju un Ēģipti, šie nolīgumi ir ļoti labi. Šeit runa ir par to, ka Eiropas Savienības dalībvalsts sadarbosies ar tuvu austrumu valstīm, vidusjūras reģionu valstīm. Šeit ir runa par 80 miljoniem cilvēku, runa par tādām problēmām kā dzeramā ūdens apgāde, pārtikas apgāde, un manuprāt, šī ir programma, kas var kalpot par piemēru, kā ar zinātni var veicināt attīstību šajās valstīs. Šai programmai turklāt piemīt liela Eiropas pievienotā vērtība, un to jau apliecināja arī apvārsnes 2020 Mm, šīs programma tiešām ir jāatbalsta un jāturpina, un es ceru, ka šis parlaments turpmāk arī saņems detalizētu informāciju par šo projektu īstenošanu, un katrā gadījumā vēlos paust savu gatavību turpināt aktīvi piedalīties šajā darbā. Paldies! Tagad pārstāvs no EKR lūdzu. Marieša kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Prīma programma tiešām ir ārkārtīgi interesanta dažādos aspektos. Mēs par to esam plaši diskutējuši, vadot sarunas par prīma. Paudām arī dažādas bažas saistībā ar dažādām iespējamām problēmām. Sākumā par atvērumu. Protams, ka mērķis ir būtisks. Mums ir jāspēcina zinātniskā diplomātija, sadarbība ar trešajām valstīm, tādās jomās kā enerģētika, pētniecība un tehnoloģijas, kā arī rīcība ar ūdeni. Taču tas ir būtiski, lai migrācijas sloks samazinātos īpaši Eiropas Sanības virsienā, jo kari, nabadzība veicina šo spiedienu. Vēlos paust to, ka Mūsuprāt, šie šeit ir jāpiemina tas, ka tikai 11 dalībvalstis piedalās šajā projektā. Taču migrācijas skar ne tikai Dienvidu Eiropas valsts, kā Grieķijas, Itālija, tas skar visas dalībvalsts, tādēļ nepieciešams, lai vairāk dalību valstu piedalās šajā projektā. Tāpat ir runa par daudz spēcīgāku NVO iesaistīšanu šajā programmā, un šeit ir daudz neskaidru jautājumu, īpaši runājot par attīstības projektiem trešajās valstīs, bet arī Grieķijā un Itālijā. Kad tiek uh, pārskaitīti migrācijas uh, finansējums NVO, tad uh, var novērot, ka šie līdzekļi netiek izmantot tam paredzētajiem mērķiem. Lūdzu, vēl minūti runāšanas laika. Turklāt mēs uh, uztraucamies arī par Turcijas dalību, jo tā. Tan tas nav liederīgi attiecībās tām nozarēm, kur pastāv vienošanās ar Eiropas Savienību. Turklāt ir ļoti daudz migrantu, kurus Turcijā nosūtu pāri vidusjūrai. Tātad mūsu nostāja principā ir pozitīva pret šo programmu, taču mēs gribam saņemt īpaši precīzu informāciju par šo programmu, par valstīm, tādām valstīm kā Eģipte, Jordānija, Libāna, Alžīrija parlamentam ir jāsaņem regulāri precīzi informācija, un mēs arī attiecīgi iesniegsim grozījumu priešlikums. Katrā gadījumā šis process ir jānoslēdz līdz gada beigām, lai viss varētu notikt. Paldies, tagad Aldis pārstāva lūdzu. Uh, Vereniņš kundze. Es izteikšos uh, Talička kunga vārdā Es atbalstu šo prima partnerattiecību nolīgumu jau no paša sākuma. Šī nav tikai programma, kas var veicināt inovācijas lauksaimniecības, pārtiks sistēmu un ūdens pārvaldības jomā. Šis ir arī diplomātijas instruments, kā to pieminēja referente. Atļaujot šai programmai izaugsmi un radīt rezultātus, mēs uzlabosim dzīves kvalitāti, atradīsim risinājumus pielāgosimies klimata pārmaiņām, kā arī veicināsim dialogu starp Eiropas Savienību un trešām valstīm vidusjūras reģionā. 2017. gada jūlijā atradām vienošanos ar padomu un komisiju par noslēdzošo priekšlikumu tekstu. Kā ēnu referents šim dosjē, Pāvels tic, ka nav nekāda iemesla kādēļ šādu programmu nevarētu atbalstīt. Ņemot vairāk ir arī šie divpusējie nolīgumi ar šīm valstīm, ņemot vērā balsojumu komitejā un plenārsēdē, ticu, ka ETP atbalstīs šo projektu. Lielas paldies! Paldies no zaļajiem! Turmes kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, šī ir lieliska iniciatīva, un mums ir jāpatīc ne tikai komisijai, bet arī mūsu parlamentam par izrādīto diplomātiju. Visi pētījumi liecina par to, ka klimata pārmaiņas radīs lielu slogu mežsaimniecībai, lauksaimniecībai, dzeramajam ūdenim šajās valstīs, tādēļ mēs esam ieinteresēti, lai notiktu augstākā līmeņa zinātniskā sadarbība šajā jomā, un tam jānotiek bez pārāk lielas uh, dosē politizācijas. Un, Marieša kungs, es tiešām nepiekrītu jūsu analīzē, ka jūs to sasaistat ar tām problēmām, kas pastāv NVO migrācijas jomā. Te nav jāpiemina vidusjūrā mirstošie migranti. Paldies! Thank you much. Lielas paldies! Ajūzo kundz, lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka viss jau ir pateikts. Šeit nav nekāda sakara ar imigrāciju, šeit ir runa par zinātni un par vīdas jautājumiem, kas ir jāpēta. Mēs visi uh, uzskatām, ka prima programma ir būtiska, mēs to atbalstījām. Uh, Trešās valstis, eh, kas eh, nedarbojas apvārsnes 2020 ietveros, tām būs eh, jāparaksta startautisku nolīgumu ar Eiropas Savienību, un Eiropas Savienība pie tā strādā ir jau parakstīti noliegumi ar Alžīriju, Ēģipti, Jordāniju un ar Maroku tiek gatavots nolīgums. Parlaments eh, ir eh, arī saņēmis informāciju par šiem nolīgumiem. Eh, gaidām vēl detalizētāku informāciju par Maroku un padomus un parlamenta juridiskie dienesti pētīs šo nolīgumu detaļas, lai sniegtu savu atzinumu mēs nevarēsim sniegt oficiālu Uh, viedokli par juridisko pusi, bet mums ir prieks, ka šie nolīgumi tiks parakstīti. Paldies, un tagad Zoriņo kungs, lūdzu. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Jā, šīs ir labas ziņas, runājot par šo pētniecības un inovācijas programmas īstenošanu. Tur ir vairāk kā 400 miljonu eiro paredzēti un e, tiks arī um, strādāts pie ūdens apsaimniekošanas, pārtikas nodrošinājuma. Tie ir ļoti būtiski mērķi, bet e, līdz ar uh, klimatu pārmaiņām tie kļūst pat par strateģiskiem jautājumiem. Gadrīz trīs mēnešus pirms programmas sākumu mums vajadzētu rūpēties par to, lai programma laicīgi sāktu darboties un nebūtu nekādas kavēšanās. Uh, un uh, vajadzētu arī sarunās starp uh, parlamentu un padomi. Šī programma ir uzlabota, un es atbalstu arī to, ka bija iespējams uh, noslēgt uh, ar Alžīriju, Ēģipti, Libānu un Jordāniju nolīgumus. Uh, parlamentām šīs procedūras nevajadzētu uh, vilkt garumā, bet jo īpaši es gribētu uzsvērt to, ko mēs varējām uzlabot sarunās ar padomi. Pirmkārt jau finansēšanas prioritātes, un otrkārt eh, arī praktiskas eh, finansēšanas aktivitātes tiks finansētas. To mēs eh, panācām sarunās, tās ir labas ziņas, tagad vajadzētu pēc iespējas drīzāk to visu īstenot. Paldies, tātad pilnīgs atbalsts no visiem kolēģiem. Tagad es gribētu lūgt Eiropas komisijas eh, pārstāvi Kristīnu Russo, kura ir eh, pētniecības ģenerāldirektorātā direktore, izteikties lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji, un labrīt visiem! Man ir liels prieks, ka varu būt šorīt šeit ītri komitejā un ziņot par šiem prima nolīgumiem, jo es arī esmu vedusi sarunas par tiem. Uh, Bet pirms to darīt, es gribētu pateikties jums, priekšsēdētāji kungs, komitejai un Sakarafas kundzei par lielisko pabeigto darbu, lai pamatiesību akts par prima uh, varētu tikt pieņemts. Un uh, man ir arī liels prieks, ka Sakarafas kundze bija referenti par šiem uh, nolīgumiem. Ir, ir tātad iecelt par referenti. Un, uh, Parlaments tātad uzsvēra, cik prima nolīgumi ir svarīgi pētniecības un attīstības jomā, un lai cīnītos pret migrācijas iemesliem un radītu darba vietas un arī zinātnes diplomātijas kontekstā. Tātad pie tā vairs nepieskaršos, un man ir liels prieks, ka tas tiek viss skaidri atzīts. Kā jūs jau zināt, un kā tas tika minēts, prīmā pamatiesība akts tika pieņemts uh, pagājušā gada janvārī, un pēc tam uzsākām oficiālās uh, sarunas par prīma nolīgumiem. Ar lielu prieku varu pastāstīt, ka šīs uh, sarunas ļoti ātri un veiksmīgi noslēdzās ar uh, četrām no valstīm, uh, ar kurām mums ir uh, jānoslēdz uh, nolīguma ar Jordāniju. Esam uh, uzsākuši nolīgumu 10. jūlijā, un parakstīšana ir paredzēta novembrī, 10. novembrī. Un e, tur es e, arī pieņemu Rūbīga kunga teikto, e, ka šīs Vorsēns fórums ir svarīgs un ir jāiesaist šīs valstis kopīgā pētniecībā. Un arī sarunas ar Alžīriju bija ļoti ātras, tās tika noslēgtas 11. jūlijā. Alžīrā šo nolīgumu tātad sagatavojām, un arī ar Libānu sarunas bija ļoti ātras, un tās noslēdzās 18. jūlijā ar Libānu mēs 18. Jūnijā, jūlijā šeit Briselē pabeidzām šo nolīgumu. Un kā jau tika minēts, kā to minēja Jūzo kundze, protams, parlamenta juridiskais dienests vēl skatīs šo līgumu detaļas, bet uh, tur nekādu pārsteigumu nebūs, jo nolīgumu saturs uh, ir vienkārši pārņēmts no starptautiskās tiesiskās kārtības no prima pamatiesību akta. Un es domāju, ka šī analīze noteikti noritēs ļoti ātri un varēsim ātri virzieties uz priekšu. Tagad atgriezīšos vēlāk vēl pie Maroko, bet gribēju tikai pateikt, ka balsoties uz šīm veiksmīgajām sarunām ar šīm val, četrām valstīm, 11. augustā komisija pieņēma padomes lēmumu priekšlikumu par uh, šo līgumu parakstīšanu un par šo uh, līgumu noslēgšanu ar šīm četrām valstīm. 25. septembrī padome um, tātad sniedza piekrišanu prīma nolīgumu parakstīšanai un šie nolīgumi uzreiz pavisam ātri tika iesniegti Eiropas parlamentam, kā jūs minējāt, priekšsēdētāji kungs. Tagad ir svarīgi, lai parlamenta uh, piekrišana tiktu sniegta pirms padomu pieņem šos lēmumus. Un kā jau jūs minējāt, ir ļoti svarīgi, lai šis process notiktu raiti, lai šīs valstis varētu piedalīties jau no paša sākuma prīma darbā kā līdztiesīgi partneri, un tas ir arī šīs prīma iniciatīvas mērķis. Tagad pārsvārdu par Maroku. Uh, ar šo valsti arī bija sarunas. Es pati jau divreiz biju rabatā, un mēs esam vienojušies par visiem noteikumiem, izņemot teritoriālo klauzulu, kas ir saistīta ar plašāku politisku jautājumu, par kur jūs visi zināt. Tātad eh, mēs eh, šobrīd eh, noslēdzam sarunas par šo konkrēto uh, teritorijas jautājumu, par uh, nolīguma um, teritoriālo piemērošanu. Un es domāju, ka ņemot vajā vispārīgās situ, diskusijas, kas ir starp Eiropas Savienību un Māroku, tas aizņems nedaudz ilgāk, ilgāku laiku. Un tā kā mēs jau piedāvājām, mēs gribētu virzīties uz priekšu ar šiem četriem nolīgumiem ar Ēģipti, Libānu, Alžīriju un Jordāniju. Uh, un jūs varat rēķināties arī ar to, ka mēs un mani kolēģi būs ļoti aktīvi diskusijās. Paldies, eh, kundze, par jūsu optimistisko runu, un tagad Sakarāfas kundze lūdzu, eh, apkopojot diskusijas, un arī jūs varat izteikt komentārus no savas puses, ja vēlaties, lūdzu. Tātad, vispirms es gribētu atbildēt Marijas kungam par viņa bažām, kuras viņš pauda. Un tas bija saistīts galvenokārt ar to, ka tikai uh, nedaudzas dalībvalsts piedalās. Nevalstiskās uh, organizācijas gan nepiedalās, un uh, Turcija uh, piedalās apvārsnes 2020 programmā, un uh, ir politiskajām grupām jāvienojas par to, ka ja mums ir šie uh, starptautiskie nolīgumi par zinātnisko sadarbību jāratificē. Un noslēgumā gribētu teikt sekojošo. Prima vēršas uh, pie pētniecības uh, iestādēm, uh, augstskolām, universitātēm un arī neatkarīgām organizācijām, kas darbojas šajā jomā. Un šeit galvenokārt ir uh, runa par starptautisko sadarbību. Neatkarīgi no tā, vai jūsu dalībvalsts piedalās prīma programmā vai nē, gribu jūs visus aicināt, eh, norādīt visiem jūsu partneriem, kas jums ir, eh, uz to, ka ir šāda prīma programma. Tas ir visu mūsu interesēs, lai šī iniciatīva arī sasniegtu savus mērķus un lai tiktu veikti inovatīvi pētījumi un uh, lai mēs varam nodrošināt finansējumu arī nākamajam pētījumu periodam. Paldies! 20. oktobrs ir grozījuma iesniegšanas termiņš, tas nozīmē apmēram nedēļa. Tātad uh, līdz dienas beigām var iesniegt 20. Uh, oktobrī grozījumus. Tas ir ļoti svarīgi. Mums uh, ir ātri jāizskat šī programma, bet tagad no vienas ļoti svarīgas programmas pie cita ļoti, ļoti svarīga tēmata - elektroenerģijas iekšējais tirgus, pārstrādāta reakcija un uh, eh, kopēgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu, pārstrādāta reakcija, redakcija. Kā jūs zināt, te ir runa par tīrās enerģijas paketi. Tagad mēs sāksim uh, galīgās diskusijas par četriem likumdošanas priekšlikumiem, balstoties uz 2820 eh, grozījumiem abos, eh, abiem ziņojumiem. Tā skaitā arī eh, paši referenta grozījumi tur ir iekļauti, kas ir iekļauti viņa ziņojumos. Mēs ļoti labi zinām, ka Šis ir e, ļoti svarīgs jautājums, tas ir nopietni jāapspriež, un e, tas ir saistīts arī ar citiem mūsu uh, likumdošanas uh, aktiem, piemēram, atcera aģentūra. Un nākamais uh, punkts būs riska gatavība elektroenerģijas sektorā. Tieši šie četri uh, priekšlikumi, un Krišjāns Kariņš ir referents par diviem no šiem punktiem. Lūdzu, jums vārds, kolēģi. Lielas paldies, priekšsēdētāji, labrīt visiem! Kā jau priekšsēdētājs eh, ļoti pareizi norādīja par šiem diviem likumdošanas aktiem, tur kopā ir gandrīz 3000 grozījumu. Jā, protams, eh, grozījumi ir par līdzīgiem tematiem Nav tā, ka tie um, būtu uh, neiespējami salāgot tos. Vienkārši tas ir ļoti interesanti. Daudz no grozījumiem iet tajā pašā virzienā, kā es piedāvāju, proti uh, padarīt uh, tirgus funkcionējošus, ierobežojot tirgu kropļojušas subsīdijas un valsts iejaukšanos un galu galā arī samazinot elektrības cēnu patērētājiem, gan mājasēmniecībām, gan uzņēmiem. Šeit ir fundamentāls jautājums, kas mums ir jāuzdod. Vai tirgus uh, dizainam būtu jāpievēršas konkrētām specifiskām tehnoloģijām? Es varētu arī vāciski runāt, tad jums nebūtu vajadzīgs tulkojums. Nu, tad jāsāk no sākuma. Droši vien uh, bez trim minūtēm. Do we have anything? Nothing. Es funktioniert nicht. Nedarbojas? Nē, ne? Nē, nedarbojas. Vai kaut kas darbojas? Es runāšu latviešu, varbūt, ka latviešu kabīne ir pamodusies. Jā. I'll, I'll try once again. I'll continue. Es uh, mēģināšu vēlreiz, es turpināšu angļu valodā, vai tulkojums ir uh, dzirdams. So what shall we do, Chair? Tad ko darīt, priekšsēdētāji? Bet, ja es runāšu vācu valodā, tad uh, angliski ir tulkojums pārējiem. Ja es runāju vāciski, vai uh, ir tulkojums angļu valodā? Labi, tad es mēģināšu vāciski runāt. Tagad angļu valoda arī darbojas, jā? Ja? Arī vācu valoda. Tagad darbojas. Nu, re? Vienkārši vajadzēja. Uh, ka, ka, kas jums labāk patīk, saka priekšsēdētājs, vāciski vai angliski? Kariņkungs runās angliski tomēr. Labi. Liels paldies priekšsēdētāji. Labrīt, kolēģi. 3000 grozījumu, kas uh, iet tajā pašā virzienā, kurā es vēlos uh, iet. Uh, Tātad mums ir jāatbild uz šo principālo jautājumu, vai šajā uh, tirgus dizainā vajadzētu pievērsties kādai konkrētai tehnoloģijai vai vajadzētu būt tehnoloģija neitrālai pieejai, un daudzi kolēģi grozījumos uzsver to, cik svarīgi ir uzglabāšana un pieprasījuma puses, piedā, puses piedāvātāji, un kas mums ir jādara, mums ir jānodrošina, lai šī likumdošana darbotos arī nākotnē, jo neviens šeit nevar paredzēt, kuras tehnoloģijas attīstīsies, kas būs uh, populārāks, kas būs konkurētspējīgs, varētu būt bateriju tehnoloģijās liela sasnieguma, kas daudz ko mainītu, ūdeņraža šūniņas varētu attīstīties, bet to mēs neviens nezinām. Un tāpēc es centīšos to visu virzīt tādā virzienā, lai nodrošinātu, ka visas tehnoloģijas, lai arī kuras būs tās veiksmīgākās, varētu darboties. Un, um, Eh, vajadzētu izvēlēties tādu tehnoloģiju neitrālu pieeju. Galvenais mērķis, to gribu atkal uzsvērt, ir eh, tas, ka ja vēlamies, lai tirgi labi darbojas, eh, tātad, lai konkurence darbojas, tad tirgiem ar jaunajām tehnoloģijām, un tas jau tā ir, būs jādod priekšroka atjaunojumām enerģijām. Tātad tie kolēģi, kas grib uzsvērt to, ka uh, Eh, jāpanāk atjaunojamo enerģiju eh, izmantošana. Nē, nav tā. Ir jāpanāk, eh, lai tirgus darbotos, un tad šīs jaunās tehnoloģijas sekos un ienāks tirgū. Tātad mēs tikai klājam gultu, mēs nevienu neliekam šajā gultā. Uh, Ir daži jautājumi, kur mūsu uh, viedokļi atšķirs būtiski un ir visa spektra viedokļi. Šie te uh, reģionālie operacionālie centri, tas ir viens jautājums, ko piedāvā komisija. Es uh, piedāvāja tos pārsaukt par reģionāliem koordinācijas centriem, un daudz kolēģi šķiet tam piekrīt, bet uh, patiesais jautājums ir, vai mēs dodam priekšroku tādai vairāk eiropeiskai pieejai vai uh, tādai nacionālai uh, TSO pieejai. Viena lieta ir teikt, kurš tad nodrošinās to, lai sistēmā vienmēr būtu 50 herci un lai uh, nav svārstība. Tas ir operacionālā līmeņa uh, Uh, uzdevums, tātad tas jāsaglabā TSO līmenī. Bet ir šis svarīgais pārrobežu tiesniecības jautājums, un kas notiek, ja viens TSO saskars ar citu TSO. Un tur, ja mēs vēlamies, lai tirgus darbotos, tad uh, mums ir jānodrošina, lai tiesniecība varētu noritēt pāri robežām. Un uh, tad otrs jautājums ir emisiju sasnieguma standarts. Uh, Tātad šis kapacitātes mehānisms, tās augtais 550, ko visiem patīk apspriest, šeit mums ir eh, visa uh, gamma, tātad daudz svītrojumi, tātad nekādu eh, limitu, uh, tad ir tie, kas saka nevis 550, bet 450, tad citi saka 350, tad ir daļa, kas uh, negrib to atri, attiecināt uz strateģiskajām uh, rezervēm, un bija pat Eh, viens grozījums, kas saka, tas tikai attiec uz importiem. Nu, mēs kā parlaments tātad eh, esam ļoti dažādās domās. Būs jādiskutē un jāatrod eh, saprātīga pieeja. Dažas dalību valstis šobrīd uh, uh, ir atkarīgs uh, lielā mērā no oglēm. Uh, tas uh, nav tāds vērtējums, tā vienkārši ir. Citiem ir uh, daudz kodolenerģijas, citi vairāk lieto atjaunojumās enerģijas, citi vairāk lieto gāzi. Tātad šeit mums ir ļoti daudz dažādu viedokļu un būs, uh, tas viens būs no lielākiem izaicinājumiem atrast kopīgu viedokli šeit uh, parlamentā. Un tad, ja mēs uh, pārējām pie direktīvas, tur ir runa par regulētajām cenām. Un es pilnīgi saprotu, ka um, dažādās dalībvalstīs ir dažādas situācijas, kas patērētājiem tātad dažās Eiropas daļās, tajā Eiropas daļā, no kuras es nāku, mums ir deregulētas cenas maisaimniecībām un uzņēmumiem. Un ir um, tiešām aktīva konkurence un salīdzinoši zemes uh, vairumtirdzniecības elektrības cenas tiešām mums arī ir salīdzinot ar citām Eiropas daļām. Tātad ir vietas, kur tas darbojas un ir vietas, kur ir regulētas cenas. Uh, Un tātad tā ideja būtu nesodīt nevienu sistēmu, kam ir regulētas cenas, jo bieži vien regulētās cenas uh, ir eh, konkurences trūkuma un starpsavienojuma trūkuma rezultāts. Un ja tiks deregulēts uh, uh, un nav konkurences, tad cenas varētu paaugstināties. Tātad, ja ir monopols un nebūs vairs cenas ierobežojums, tad, protams, ka es paceļšu cenas. Tātad svarīgi ir saglabāt eh, šo virzienu. Mums vajadzētu virzieties deregulētu cenu virzienā. Tā pašā laikā nesodot tos tirgus, kur tas vienkārši nav īstenojams, jo, lai uh, atbrīvotu cenas, ir jānodrošina noteikti apstākļi. Esmu izmantojis eh, jau 43 sekundes vairāk nekā man bija atvēlēts. Mums jau bija pirmā ēnu referents sanāksme. Esmu atvērts, tas būs liels izaicinājums, bet esmu pārliecināts, ka varēsim atrast kopīgu pieeju parlamentā, kas eh, dos priekšroku eh, konkurētas tirgu attīstībā elektrības jomā. Paldies! Paldies, referent kungs! Jūs norādījāt ļoti precīzi uz svarīgākajiem jautājumiem jūsu ziņojumos. Un sociāldemokrāta grupas vārdā Vērners Kundze, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Attiecībā uz abiem ziņojumiem, kā jau jūs teicāt, ir gan 3000 grozījumu iesniegti, bet esmu tiešām pārliecināta, ka mums, mums izdosies atrast labu parlamentu pozīciju, jo daudzos svarīgos punktos mums viedokļi nemaz nav tik atšķirīgi. Uh, tādos ļoti būtiskos uh, punktos, kā piemēram reģionālajos koordinācijas centros, tas ir Eiropas Savienības uh, struktūras uh, sadalstīkru koordinācijai un arī par kapacitātes mehānismiem. Es lielā mērā piekrītu referentu pozīcijai un arī citādi referentu pozīcijai. Tagad par atsevišķiem punktiem. Reģionālajie koordinācijas centri. Tiem ir jābūt lemšanas kompetencēm. Uh, um, nedaudzās, bet ļoti svarīgās jomās ar reģionālu uh, nozīmi. Un šva, skaidrs arī, ka mums šeit nevajadzētu uh, radīt jaunu struktūru papildus reģionālās drošības koordinātoriem. Uh, tam vienkārši būtu jāpaplašanās, kā jau Kariņkungs to uzsvēra. Un arī uh, runājot par DSU uh, vienību, uh, Arī eh, tātad lab, mazie pārvaldes sistēma operatori, eh, viņiem ir jāļauj eh, pievienoties TSO vienībai. Tagad grozījumi par kapacitātes tirgiem. Tur ir ļoti strikti noteikumi par to iespējamo ieviešanu. Diemžēl komisija, manuprāt, ir nogulējusi attīstību daudzās dalībvalstīs. Daudzi grozījumi parāda arī ļoti skaidru nošķīrumu starp iekšējā tirgus pasākumiem, kas tirgu kropļo un eh, tiem, kuri kā rezerves eh, ir atrodama ārpus tirgus. Un tas, man liekas, arī ir eh, vērtīgi un vajadzīgi, jo daudz dalībvalsts vēl nav izlēmušas, kurā virzienā tās dosies un kādus kapacitātes mehānismus ieviesīs. Sociāldemokrātu uh, politiskajai grupai arī taisnīgs pārējais jautājums ir ļoti svarīgs, jo īpaši saistībā ar kapacitātes mehānismiem. Uh, Uh, elektrības tirgu ir jāatbrīvojas no CO2, bet mums ir jānodrošina arī tāda taisnīga pārēja, runājot arī par darba ņēmējiem uh, skartajos reģionos. Struktūrālās pārmaiņas, jo īpaši tajos reģionos, kas uh, ļoti ir atkarīgs no ogļu ieguves, tas ir jāveido un jāplāno ilgtermiņā, un par to arī iesniedz grozījums. Patērētāja tiesību stiprināšana, tas, manuprāt, arī ir ļoti svarīgs uzdevums, vismaz mūsu grupai tas tā šķiet. Uh, enerģijas pāreja mums bez patērētāju atbalsta neizdosies, un tāpēc man ir svarīgi, lai patērētāju aizsardzība direktīvā tiktu vēl stiprināta. Pozīcijas ir atšķirīgas, runājot par uh, priority dispatching un uh, balancing responsibility. Manuprāt, tas ir pavisam nepareizs signāls tagad uh, atcelt pilnīgi prioritāti atjaunīgajām enerģijām, ievedot tīklā. Uh, un mazākas iekārtas arī ir jāņem vērā. Es katrā ziņā ceru, ka mūsu sadarbība būs ļoti laba ar jums, Kariņa kungs, un arī ar pārējiem ēnu referentiem, un es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka man šķiet, ka drīzāk ir jāstādā pamatīgi, rūpīgi, nevis ātri, uh, Eh, šeit mēs taču runājam par visa elektrības tirgus eh, reformu, sākot ar patērētājiem līdz pat eh, regulatorajām iestādēm, un mums vienkārši ir jāatvēl tam visam pienācīgs laiks. Paldies! Thank you much, madam. Uh... Paldies! Un tagad dodu vārdu ECR grupas vārdā Krasnodebska kungs, lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Es eh, vēlētos varbūt sākt ar tādu vispārīgas dabas eh, piezīmi. Mums bija jau pirmā tikšanās, ēnu referenta tikšanās, un parādījās jau pirmie grozījumi, un manuprāt, šeit ir zemūdens klintis. Uh, Proti, varbūt vispār padomāt par to, kā mēs vēlamies atregulēt elektroenerģijas tirgu nākotnē. Es domāju, ka vajadzētu izvairīties no krišanas vienā vai otrā grāvī. Vienas grāvis varētu būt eh, tendence mēģināt radīt ideālu utopisku tirgu, kurš regulētu pats sevi. Ja eh, neviens no ārpuses eh, neiejauksies, tad šādā utopiskā tirgū Šis utopiskais tirgus pats sevi regulēs un pats radīs ideālos risinājumus. Mēs eh, esam ticējuši dažādiem utopistiem arī pagātnē, dažādiem ekonomistiem, kur ir piedāvājuši dažādas tirgus izējas. Un tagad ir skaidrs, ka eh, utopisks tirgus neeksistē. Un eh, cits, otrs grāvs ir mesijāniskā pieeja. Proti skatīties uz šo pakotni kā pēdējo iespēju izvairīties no Armagedona. Proti klimata izmaiņas, pasauli iekartīs bezdibenī un tā tālāk. Protams, klimata izmaiņas notiek, pret tām ir jācīnās arī ar tirgus līdzekļiem, bet paraudzīsimies tomēr realistisku situāciju. Uh, Tehnoloģiskais progress pasaulē notiek, un to mēs nevaram neņemt vērā. Ne jau viss ir jāiekļauj šajā pak pakotnē, bet vajadzētu runāt arī par sociālajām izmaksām un arī par to, ka Eiropas valstis patiesībā lielā mērā atšķiras gan ekonomiskās izaugsmas, gan sociālā līmeņa ziņā. Pie tam ne tikai Dažādās valstīs ir dažādas kompetences, ir reģionālie attīstības centri un ir veseli virkni citu faktoru, ko vajadzētu ņemt vērā. Ir arī citi aspekti, proti tā saucamie kapacitātes tirgi un attieksme pret tiem, kā arī dažādās valstīs ir dažāds viedoklis par stratēģiskajiem, par stratēģisko ideju. Es vēlētos, kolēģi, jūsu uzmanību vērst uz vienu grozījumu, ko esmu iesniedzis es pats, manas politiskās grupas vārdā, proti par tā saucamajām cenu zonām. Vakar tikāmies ar Borhārdu kungu no Eiropas komisijas, un viņš skaidri pateica, ka bieži vien komisijai ir krīzes situāciju risināšanai pieejami dažādi rīki. Un e, pavisam nesen, kā zināms, bija būtiskas problēmas, ko komisija mēģināja atrisināt. Ko ar to visu vēlējos pateikt? Mūsu politiskais spēks, ECR grupa, nevēlas padoties un nevēlas nodot pārāk daudz pilnvaru komisijai un pārāk daudz uzlikt uz tās pleciem. Protams, korupcija gadījumos korupcijai ir jābūt e, kompetencei, Tagad eh, nākamā runātāja no Alda grupas Kalas kundze. Jā, arī es vēlētos pateikties eh, referentam par to, ka darbs pie kompromisiem ir sācies un kā arī laika grafiks ir pietiekami ambiciozs. Kā jau teicu iepriekšējās diskusijās, mēs atbalstam uz tirgu balstītu pieeju, un tāpēc mēs neesam iesnieguši nevienu grozījumu par kapacitātes mehānismu, kas, šeit, kas jau šeit izskanēja, jo, mūsuprāt, referenta idejas šajā jomā ir ļoti labas. Toties mēs iesniedzām grozējumus par prioritārajām jomām, par to, kā vajadzētu savietot um, cenu un atbildības jomu. Šeit ir vairāki momenti, kas ir saistīti ar izņēmumiem, piemēram, caurskatāmība par tā, saucamā, par tā saucamajiem elektroenerģijas karteļiem un kāda ir pieeja salīdzvarotam tirgumu. Šie ir ļoti būtiski elementi, lai elektroenerģijas tirgus veiksmīgi darbotos un būtu pietiekami piesātināts arī ar atjaunīgiem resursiem. Un tomēr, ja mēs neko nedarīsim, lai tirgus integrācijas bāžas izšķīdinātu, tad ilgtermiņā mēs neko nepanāksim. Par reģionālo sadarbību. Esmu pārliecināta, ka tā saucamie reģionālās koordinācijas centri, tos mēs saucam par ROK tagad, tātad šiem centriem būtu jābūt lēmēji tiesībām jo Tieši geogrāfiskā ziņā reģioni var lemt vislabāk. Un reģioniem vajadzētu šādi darboties. Par TSO ir ļoti svarīgi runāt par interešu konfliktu. Un visbeidzot, digitālā transformācija mūsu grupai tā ir ļoti svarīga. Mēs iesniedzām grozījumus par datu pārvaldību un par to, cik svarīga ir neitrāla pie datiem un arī viedo skaitītāju ieviešana. Es tikai vēlējos pateikt, ka ļoti daudzās dalību valstīs jau ir viedie skaitītāji, un tām dalību valstīm, kurām vēl varbūt nav tik daudz, tad um, uh, vajadzētu izvērtēt, eh, cik tas maksā, ja tas viss tiek atliks līdz bezgalībai, bet jebkurā ja gadījumā gatavojamies uz labu sadarbību. Kolīgi Turmes, The Greens. Tagad dodu zaļajiem vārdu. About, uh, Jā, arī es vēlētos sadarboties ar referentu, mēs organizēsim ēnu referentu sēdes, bet um, ceru, ka mums izdosies darboties eh, profesionāli. Uh, Tirgum ir jābūt caurskatāmam, godīgam un pāri robežām ejošam. Godīgums mums e, ir jāmēģina izvairīties e, no jau kāda veida e, kropļošanas. Ar oglēm mēs neko neatrisināsim arī kodola enerģija gala beigās un ilglaicīgi neatmaksājās. Šobrīd tirgu ir iestrādātas visas šīs visa šīs novirzes, ja vēlamies, un tirgu ir arī nepareizas cenas. 30 eiro tā nav adekvāta cena nevienam. Un kāpēc mums ir šie 30 eiro? Tāpēc, ka ir pārprodukcija. Tāpēc, ka ETS ir izgāzies, tāpēc, ka eh, kodola enerģija adekvāti nemaksā patiesībā par savu piesārņojumu un tā tālāk. Un tā arī ir visa ļaunuma sakne. Mums tirgu ir jāizskauž visi šie kropļojumi, jo līdz pat brīdim, kamēr tie pastāvēs, es domāju, ka mums vajag sodi, mums vajag. Mums nevajadzētu sodīt to elektroenerģijas resursu, kas nepiesārņo tā, tad atjaunīgi energoresursi tam ir jābūt mūsu primārajam mērķim. mērķim. Pie tam eh, es nerunāju tikai un vienīgi par Eiropas iekšējo elektroenerģijas tirgu. Mums ir jāsadarbojas arī pāri Eiropas Savienības robežām, jo, piemēram, Serbijas ogles, uz kurām mūsu likumdošana neatiecas, Tās tomēr ienāk mūsu tirgū, bet uz Bulgārijas oglēm šis likums attiecās. Vai mēs vēlamies, lai arī Ukrainas ogles masīvi tiktu ievestas eh, Eiropā, vai tiešām? Otrs, tirgum ir jābūt caurskatāmam, un tas lielā mērā ir saistīts ar TSO un um, runājot par pirmajām, otrajām, trešajām rezervēm, tam ir jābūt ārkārtīgi tuvu tirgumu. Trešais - ekonomiskais ehm, moments elektroenerģijas tirgum arī iet pāri valsts robežām. Tātad es iestājos par gan lielāku tādu geogrāfisku skatījumu, gan arī paraudzīties, kā tas darbojas starp dažādiem reģioniem. Bet mums ir nepieciešama arī specifiski lēmumi konkrētās jomās. Paldies! Ernsts Kunds, Goja grupas vārdā lūdzu. Habe ich Glück gehabt, dass ich vorher noch genießt habe. Nu, man paveicās, ka varēju nošķaudīties pirms runas sākuma. Sākumā vēlos pateikties eh, referentam, taču man ir tāds lūgums. Būtu liederīgi konkrētas tēmas un arī attiecīgos grozījumu priešlikumus eh, un kompromisu priekšlikumus salikt kopā un kopā diskutēt, piemēram, kapacitāšu tirgi. Tur ir vairāki panti, kas uz to attiecas, lai tad mēs praktiskā veidā pie vienu piegājienu tos izskatītu. To es, eh, tas man šāda pieeja man zinām no ēnu referents sanāksmēm, tas atvieglotu procedūru. Tikai tāds logums no manas puses. Kas mums ir pats būtiskākais, manuprāt, apvienot trīs lietas. Pirmkārt, protams, apgādes drošība, otrkārt, individu piekļuve enerģētikai, lai to varētu īstenot, lai nebūtu izslēgtas personas, un treškārt, mūsu klimata mērķi nav nekāda jēga ar šiem diviem būtiskajiem dosjē, patiesībā būtiskākajiem visā mūsu sasaukuma laikā, un runājam tā, it kā klimata mērķi būtu kaut kas uh, netik būtisks. Un tādēļ mums ir jāievēro šī trejsavienība un tikai tad attaisnosies darbs. Tirgus kropļojums. Nu, es to tā nenodefinēju kā Klauds Turmes, bet ja viņš tā domā, es tam arī piekrītu. Nevar pie atbalstīt šādu tirgus uh, sakropļojumu. Tad konkrētāk kapacitāšu mehānismi, par to jau esam diskutējuši, šeit mēs uh, virzamies jūsu virzienā, taču runājot par atsevišķiem pantiem, jāpalūkojas, kā varam to reāli īstenot, attiecīgi piedāvājam arī priešlikums. Mums pagaidu ir pēdējais risinājums, un ar to ir jāsasaist arī pārējie jautājumi. Kā jau minēja, ir piedāvāti daudzi priešlikumi, mēs priecātos, ja mēs tos kompleksā veidā varētu izdarīt debatēt. Strateģiskā rezerve, tas mani priecē, zinu, ka vācu risinājums nav vislabākais, taču simt reiz labāks, diemžēl man tas tā tieši jāpasaka, nekā citi risinājumi, un es labprāt gribētu arī doties šajā virzienā. Elektrības tirgus principi, par šiem principiem runājam mēs visi, bet tad ir jārunā par dekarbonizāciju, ilgtspējību un energo nabadzīgām aizsaimniecībām nees energoefektīvas mājasaimniecības. To gribēju minēt. Tie ir būtiski jautājumi runāt par šiem principiem. Tad uh, sīkākas lietas, kas nemaz nav tik sīkas, tieši pretēji. Visi tirgus uh, dalībnieki, ja ievēro Bellingsena atbildību, tad ir jāpiedalās viņam arī Bellingsena tirgu. Šeit ir vēl nepieciešama pielāgošanās. Tas viss tā skaidri ir jānoskaidro. Uh, un mēs negribam, lai kaut kas tiktu izņemts no Bellingsena atbildības, bet ne no Bellingsena tirgus. Mums noteikti ir zinām mūsu lielā mīlestība šim uh, ieguves um, aspektam. Un uh, Vācijā plašsaziņas līdzekļos um, lasām, ka Vācija nevarēs piedzīvot uh, klimata mērķus. Tas ir saistīts ar pēdējo gadu politiku, par to ir jādiskutē. Un vienmēr tiek dota priekšroka, jā, kodolenerģija, ogles, elektrība, tā tas vienkārši realitātē ir. Un tad runāt par direktīvu. Uh, pāris būtiski jēdzieni - pilsoņu enerģijas definīcija, energonabadzība, regulētas cenas, tas e, jālēm dalībvalstīm patērētāju spēcināšana un neatkarīgs ombuds. Tie ir atslēgas vārdi. Paldies, saka priekšādātājs. E, tagad dod vārdu Levandovska kungam, lūdzu. Paldies! Un, Krišāns, lai jums viss izdodās, 3000 grozījumu, tas nav joks. Es e, vēlētos uzreiz pieskarties šim maģiskajam skaitlim 5050, 550, kas ir emisiju standarts. Ar šādu līmeni tas nozīmē, ka mēs jau izslēdzam vairumu elektroenerģijas ražotāju vairumā valsts, tajā skaitā arī manā valstī. Par pārējais periodu runājot, es domāju, ka šeit mums pārējais perioda nepalīdzēs. Tas, ka mēs būsim atkarīgi no importiem un palielināt vēl šo atkarību no importiem elektroenerģijas jomā, to vajadzētu atregulēt. Un eh, dažām valstīm, tajā, valst, tajā skaitā arī manai valstī, tas būs kā sots lai mana valsts varētu izpildīt klimata mērķus. Mēs runājam par tā saucamo tīro ogļu tehnoloģijām. Paldies! Thank you much, madam. Paldies, Ajūzo kundze! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Arī es vēlētos pateikties Kariņkungam. Paldies! Es e, vēlējos pieminēt vairākus grozējumus. Mūsuprāt, mēs e, vēlētos vairāk uzmanību vērst uz cenu noteikšanu. Mēs vēlamies stabilitāti, un ir ļoti daudz e, dalību valsts, kuras vēlas lielāku savienojamību, un arī to nedrīkstam aizmirst būtu jāparaugās arī uz tirgus atvērtību tieši pateicoties šiem te savienojošajiem tīkliem. Tas ir ļoti svarīgi. Vēl bez tam konkurences nodrošināšanai un vienādas spēles noteikumu veidošanai arī tas ir svarīgi. svarīgi. Un komisija ir atteikusies no šiem Eh, papildus maksājumiem, bet par vispārējiem principiem runājot, tad uh, uzturēšanas izdevumu un investīciju izdevumu, piemēram, ja uzņēmums ir labi pārvaldīts, tad uz to varētu paraudzīties. Ļoti svarīgi, lai šie principi tiktu noteikti eh, vispārīgākā līmenī un nevis pie tiem strādāt aģentūra vien par CO2 piekrītu Levandovska kungam. Mums vajadzētu būt elastīgākiem un tomēr ņemt vērā lielās atšķirības starp dalību valstīm. Lai daži tomēr no centriem, izmantojot kapacitātes mehānismu, varētu turpināt pastāvēt. Protams, regulātoriem būtu jābūt eh, kompetencē, lai dalību valsts pašas varētu būvēt savu elektroenerģijas politiku. Nav jau tā, ka mēs esam pret regulātoriem un tomēr. Tagad par vietējām energo vienībām. Es domāju, ka e, to vajadzētu noteikti dalību valstīm, kādas tās ir. Un e, tādējādi mums e, varētu mums varētu izdoties izvairīties no cēnu milzīgām svārstībām elektroenerģijas vairumtirdzniecībā. Par eh, piegādēm runājot par pārvadi. Arī šeit vajadzētu stiprināt vairākus rīkus. Mēs uzskatām, ka ir jābūt um, savienojamībai. Piemēram, Spānijā, ja mums nebūs šī savienojamība, tad um, mēs nevarēsim izpildīt mērķus, kas ir ierakstīti šajās pakotnēs. Un mēs jau lielā mērā zaudējam atjaunīgo resursu kapacitāti, kas varētu būt manai valstī tieši šo procentu dēļ. Grifins kundz nākamā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es e, pilnībā atbalstu ambi ambīcijas, e, ko jau S un D ēnu referenti pieminēja savos e, grozījumos un kopā ar citiem sociālistu grupas, grupas deputātiem es esmu iesniegus grozījums, kuros mēs runājam par elektroenerģijas pieejamību visiem, arī tā saucamajām riska grupām. Mums ir jāinformē patērētājs par to, kur ir iespējams iegūt lētāku elerko, elektroenerģiju. Korneliņa Martija, Martina jau runāja par energo nabadzību un Kornēlī, jūs runājat par energo nabadzības definējumu pārvaldības nodaļā. Arī par šīm vietējām energo, par šiem energocentriem runājot, ir svarīgi, lai iedzīvotāji aktīvi piedalītos šajā darbā. Uh, Līdz 50. gadam apmēram puse no Eiropas Savienības mājasēmniecībām pašas varētu ražot eh, enerģiju no atjaunīgo res, uz atjaunīgo resursu bāzes. Mums ir jābūt eh, pietiekam ambicioziem, lai mēs ierakstītu šos datus dokumentos, jo mēs esam gatavi atbalstīt iedzīvotājus zaļās enerģijas ražošanā, jo tas nāks par labu mums visiem. Prieksēdētājs. Nīblers kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī mūsu referentam, kuram tiešām ir sarežģīts uzdevums, taču es domāju, ka viņa vadībā tam būs uh, arī labs rezultāts. Visu labāko. Man ir vairāki jautājumi, par kuriem gribu runāt, arī par saviem grozījumu priekšlikumiem. Pirmkārt, kapacitāšu mehānismu, par to jau vairāk kolēģi izteicās. Es esmu tā, uh, kas piedāvāja izsvītrot īpaši attiecībā uz 550 gramiem. Jo, manuprāt, runājot par kapacitāšu mehānismiem, mēs nedrīkstam nodarboties ar klimata politiku. Mums ir jāsasniedz klimata politikas mērķi, emisiju tirniecības sistēma. Šobrīd mēs atrodamies trialogu vidū par to, kā jāturpina attīstīt šī sistēma. Un runāja par kapacitāšu mehānismiem, šeit runa nav par klimata pārmaiņām, bet gan par a, piegādes drošību. Runa ir par to, ka tirgu tiek konstatēti trūkumi, tad nepieciešama elastīgi pagaidu risinājumi, tādēļ noraidu šādu kombināciju. No ekonomikas viedokļa raugoties, tas nav efektīvi, saņemsim augstākas cenas gala patērētājiem, daudz stacijas būs jāatslēdz. Un tas um, nav pareizais ceļš, Otkārt, Eiropas sadalstīklu organizāciju šeit atbalsta šo priekšlikumu, ka šie operatori jāatbalsta arī Eiropas līmenī, to atbalsta taču piekrīt Vernars kundzei. Mums nevajadzētu mazos un um, mini operators izslēdz, kuriem ir tikai pāris tūkstoši klientu, jo manā valstī tad netiktu iesaistīti ļoti daudzi šādi uzņēmumi, operatori. Treškārt, elektrības piegādes zona. Šeit arī piedāvāja grozījuma priekšlikumus. Tas ir kompetenci jautājums. Manuprāt, Eiropas komisija šeit nevar lemt par elektrības uh, zonām. Un tad vēl reģionālie operatīvie centri. Par to arī izteicās kolēģi, un es nesaskatu nepieciešamību, ka ir jāizveido šādi centri. Tad mēs augstākais radīsim tikai dubult struktūras un birokrātiju, nesaskat šeit pievienoto vērtību. Un tādēļ attiecīgi piedāvāju izsvītrot šos priešlikumus. Paldies! Paldies! Blanko Lopes kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāju. Šī jaunā tir tirgus struktūra ir nepieciešama, lai īstenot tādu regulējumu, kas um, nodrošina tikai adekvātas cenas, bet runa ir arī par jauniem operatoriem. Tie ir jāiesaist, lai arī atjaunojumie energoresursu resursi varētu tikt izmantoti. Šeit runa ir par ilgtermiņa cenu noteikšanu, kas tiek eh, pielīdzināta nepieciešama investīcijām tīrā enerģijā. Tad kapacitāšu mehānismi, atjaunojumā enerģija, atjaunojumā resursi, tas viss nedrīkst kalpot par eh, attaisnojumu tam, ka eh, tur turpmāk arī drīkstēs izmantot piesārņojošus avotus. Tam jābūt pēdējai iespējai. Taču no otras puses, manuprāt, nu nevajadzētu atteikties no prioritārs eh, piegādēm, prioritārajām piegādēm. Šeit ir jāņem vērā arī nelielo operatoru iespējas eh, atjaunojumiem resursiem, tāpat kā arī demonstrāciju iekārtām, kur šobrīd ir nekāda konkurence tirgū. Mums ir jārūpēs par to, ka netiek ražīta elektrība, izmantojot eh, piesārņojošus avotus, un ka tiem tiek piešķirta prioritāte atšķirībā no tīrajiem energoresursiem. Tā Turklāt ir būtiski savienojuma kvalitāte, lai pilnībā integrētu mūsu tirgu. Šī direktīva runā arī par sabiedrības aizsardzību, par īpaši ievainojumiem centriem. Runa ir par aizsardzību piekļuvi enerģi enerģijai īpaši enerģijas trūkuma laikā. Vēlos pateikties referentam par jau paveikto un novēlu visu to labāko turpmākajā sarunu gaitā. Paldies, kolēģi! Ja drīkstu lūgt tagad komisijas pārstāvu direktoru Borhārdu kungu, jūs jau gandrīz esat kļuvuši par mūsu pastāvīgo komitejas locekli. Tātad enerģijas ģenerāldirektorāts, lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs šorīt uzklausījām jau visu šos tūkstošus grozījumu priekšlikumus un, nu, šķiet, ka kaut kas nav noticis pareizi, ne tikai ar komisijas priekšlikumu, bet arī ar uh, referenta priekšlikumiem, ziņojumiem. Taču es tā neteiktu. Manuprāt, šī ir pozitīva zīme, ka mums ir šie tūkstoši grozījumu priekšlikumu. Tas uzsver to, cik būtisks ir šis jautājums, šī reformu pakete. Uh, mūsu ekonomikām un mūsu sabiedrībām. Tādēļ komisija ļoti apsveic šīs, šo intensīvo darbu, kuru šīs komitejas locekļi ir veikuši saistībā ar šo dosjē. Tāpat arī komisija ļoti apsveic to, ka lielākā daļa priekšlikumu atbalsta komisijas vispārīgo konceptu sistemātiski pārvietot barjeras tirgu, patērētāju pieeju un pāriet uz tirgus pieeju. Krasnodebska kungs, ideālo tirgu var atrast mācību grāmatās, nevis realitātē. Un tieši tādēļ mēs cenšamies atrast pareizo līdzsvaru, atverot tirgus, pāriet uz lielāku tirgus konkurenci un nodrošināt energosistēmu integrāciju. Taču vienlaikus mēs piedāvājam arī zināma veida drošības maržas. Un šeit būtiskākā eksponenta ir kapacitāšu kompensācija mehānisms. Šorīt mēs dzirdējam arī ļoti dažādas viedokļas šajā komitejā attiecībā uz klimatā pārmaiņu mērķiem. Lai būtu skaidrība no komisijas puses, protams, ka klimata politika ir iesaistīta enerģētikas politikā. Viss, ko mēs šeit piedāvājam, ir saistīts ar to, ka mēs atzīstam, ka enerģētikas sistēma ir viens no lielākajiem vidas piesārņotājiem, un tādēļ mēs pirmo reizi tiešām īstajām reāls pūliņus, lai tiktu integrēti atjaunojumie resursi tirgū. Tāpat arī šeit ir būtiska energoefektivitāte, kas nāk pat pirms atjaunojamo resursu integrācijas. Tas, ko mēs darām, ir, mēs uzturām un atbalstam klimata politiku. Ir vēl citi instrumenti, kā tika pieminēts ETS, kā arī citi instrumenti, kā 550 gramu likums kapacitāšu kompensācijas sistēmā, to ļoti daudz pieminēja. Komisija ir skaidrs tas, ka mums ir nepieciešami šie ierobežojumi, jo, kā jau tika minēts, mēs nevaram publiski atbalstīt ar šo mehānismu viss. Uh, nodrošināt atbalstu vispiesārņojošākajām elektrostacijām. Un šeit es arī atbalstu to, ko teica Werners kundze. Nevaram vienkārši neskatīties uz 42 intensīviem ogļu ražošanas um, reģioniem nevaram pievērt acis. Mums ir jāizstrādā aktīva politika, lai palīdzētu šiem reģioniem izkļūt no šīs tumšās um, situācijas, dot viņiem, dot viņiem iespēju izveidot mazāk piesārņojošu uzņēmē darbību vai pat vispār nepiesārņojošu uzņēmē darbību sociāli pieņemamā veidā. Un šeit es vēlos aicināt šīs komitejas locekļus jau tagad. Proti mēs uh, Strasbūrā 11. decembrī pasludināsim Eiropas Savienības platformu ar šīs komitejas priekšsēdētāju atbalstu. Mēs izveidosim tādu platformu, kur palīdzēsim ne tikai finansiāli, bet arī attīstības koncepciju izstrādē. Un mēs uzsāksim šo platformu decembrī, un ja jūs būsiet eh, Strasbūrā, būsiet pieejami starp četriem eh, un sešiem pēcpusdienā, tad lūdzu pievienojieties šim ļoti būtiskajam pasākumam. Tagad eh, vēlos runāt par pāris no konkrētākiem komentāriem, kas tika pieminēti. Roks. Šeit šī, šis marķējums nav tas būtiskākais Komisija pieļāva kļūdu attiecībā uz šo operacionalitāti. Mēs negribam iesaistīties, iejaukties ikdienas biznesā. Tādēļ mēs uh, atbalstam šī marķējuma izmaiņas, kuras piedāvā refor, re, referents, ka tie būs koordinācijas centri. Jūs zināt, ka padomā tiek diskutēts par drošības centriem, bet komisija dod priekšroku uh, referenta reģionāliem sadarbības centriem. Tāpat arī atzīstu, ka šeit nav vienprātības par šo institūciju uh, mandātu un vāru, bet um, Kalas kundze, Werners kundze un Turnes, Turmes kungs uh, minēja, ka atbalsta mums attiecībā uz to, ka ir reģionāli lēmumi, kuriem ir jābūt reģionāliem lēmumiem. Tie nevar būt TSO nacionāli lēmumi. Tad par šiem bidding zones Nīblers kundze minēja savu viedokli, ka nedrīkst iesaistīt komisiju un Krasnodebska kungs uh, minēja, ka šeit komisijai nav kompetence. Domāju, ka abiem ir taisnība. Šeit ir ekstrēma viedokļa. Šis uh, uh, izsoļu zonas nav tikai tehniskas dabas jautājums, bet arī politisks jautājums, un kompromisam ir jābūt tādam, ka ir daudz spēcīgāk jāiesaista dalībvalsts pirms komisija var uzsākt rīcību un palūkoties, kas ir jādara. Runājot par eh, šo vairumtirdzniecības jautājumu, trīs īsti komentāri - cenu regulējums. Mums skaidri jāapzinās, ka nekas nav kaitējošāks vairuma tirgos kā iejaukšanās cēnu noteikšanā, un jebkādas atkāpes, ko pieļaujam, novedīs pie pārspīlējumu un uh, kaitēs koncepcijai. Mums ir jāturpina uzturēt ambīciju līmenis un jāpatur politika ārpus energo cenu politikas. Uzņēmumiem ir jāatrodas konkurences situācijā. Tas ir labākais veids, kā tiek samazināts cenas, vai vismaz tas notiek sabalansēt. Tad runājot par pašiem uzņēmumiem, piekrītu tam, ka ir jāatver dalība, un komisija jau ir attiecīgi rīkojusies ar četriem TSO šīm uh, operatoru aģentūrām, asociācijām mums ir jāatver tirgus visiem šiem operatoriem, un tad palūkosimies, kā rīkosimies tālāk. Taču šobrīd notiek ļoti interesantas diskusijas Un noslēgumā Grifins kundze, liels paldies par pausto atbalstu vietējām enerģētikas sabiedrībām. Tas, ko jūs minējāt, to visu var atbalstīt. Mums ir problēmas ar mūsu formulējumu. Tas nav pietiekams skaidrs, un mēs strādājam pie tā uzlabošanas, jo pastāv mūsu normu interpretācijas, kas uh, var uh, novest pie šīs koncepcijas ļaunprātīgas izmantošanas. Un paldies, ka jūs šo koncepciju, kurai mēs piekrītam nostādiet pareizajā kontekstā. Paldies, paldies, direktor kungs. Pāris profesionāli komentāri no Eiropas komisijas puses. Mums pastāv viedokļa atšķirība arī starp politiskajām grupām, taču profesionālisms un ekspertīze vienmēr ir apsveicama. Tagad gribētu jums atgādināt Vai atvainojos Karinkungs, protams. Lūdzu, noslēdziet šo diskusiju. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem, kas izteicās, īpaši ēnu referentiem. Kā jau minēju, sākumā mums bija pirmā ēnu referenta tikšanās, kad piedalījāmies pusotru stundu diskusijās par pirmo otro pantu, kas saucās uh, sat aptvērums un priekšmets, un otrais pāns attiecas uz definīcijām. Un es neplānoju izskatīt pantu pēc pantu, bet gan pa tēmām. Un uh, mēs esam politiķi, mēs varam atrast pretrunas jebkurā niansē, kā izskatās. Taču, protams, ka mēs izskatīsim visu tematiski, kapacitāšu mehānismu, prioritārā uh, izplatīšana, atbildību sadala ar CS, ko mēs dzirdējam no komisijas, ka tas tā ir patīk. Tad mēs tiešām visu izskatīsim tematiski ēnu referents sanāksmēs. Patiesībā mūsu viedokļi nav tik tālu. Visi, kas runā, runā par īpašām bažām, kas ir ļoti reāls, un lielāko daļu grozījumus es uztveru, ka tie nav tik at atšķirīgi attiecībās mūsu viedokļiem, tie nebalstās uz mūsu politiskajām krāsām. Bieži vien grozījumi tiek iesniegti balstoties uz to kontekstu, kas ir mūsu reģionos, no kuriem mēs nākam kā politiķi. Un iemesls tāds, ka šīs bažas ir ļoti reāls. Dažās Eiropas daļās, piemēram, Eiropas pussalās, starpsavienojumi tiešām ir reāls izaicinājums, lai varētu darboties reāls tirgus. Tas ir saistīts ar pārobežu plūsmām, ar pieejamām brīvajām kapacitātēm, kas būtu nepieciešams sistēmam, ar iespējām deregulēt cenas. Tas ir, e, tā ir reāla sastāvdaļa no šī darījuma. Tie locekļi, kas nāk no ogļu ražošanas reģioniem, mums ir jāsaprot, piemēram, manā valstī nav ogļu, Un es šeit, man nav nekādu sautīgu interesu, taču šis ir arī sociāls jautājums, jo ir iesaistīti cilvēki. Un kā lai nodrošina šeit pārējais? Nu, nedomāju, ka kāds cīnās pret šo pārēju, taču kā tā ir jāīsteno? Un, nu, manuprāt, tas ir ļoti reāls jautājums. Tāpat arī šis bidding zonas, izsoļu zonas un komisijas loma. Daļēji tas ir jautājums, ka kas attiec tikai uz tehniku, uz tirgu, taču tad, kad runāju ar, par reģionālajiem drošības centriem un TSO, kad šie operatori nav tik politiski, tad inženieri min, ka šeit, ja viss notiek pēc algoritmiem, tad viss notikti lieliski, taču neviens šeit neiestājas par neto cenām, tas tā nenotiks. Mēs nerunājam par labāko tehnisko risinājumu, inženērijas risinājumu problēmai, kas sniegt pareizos signālus tirgumu, novirzīt plūsmas, jo tas ietekmētu cenas, tās augtu. Un tas ietekmētu arī ļoti lielu reģionu daļu Eiropā. Šeit ir arī politiskie aspekti, tas ir jāņem vērā. Mums ir jāatrod tādi risinājumi, kas uh, kaut kādā veidā darbojas, taču es uzstāšu, un arī komisija to uzstāja, ka pirmajā vietā ir jānostāda tirgus. Ja mums izdosies padarīt tirgu dzīvot spējīgu, sniegt pareizos signālus, tad mēs pārvarēsim ļoti daudzas problēmas. Daudz ir fiziski ierobežojumi, bet mēs to varam pārvarēt. Piemēram, manā valstī Latvijā pirms 10-15 gadiem mēs bijām uh, kopā ar pārējām Baltijas valstīm izolēta sala elektrības un gāzes jomā, taču pateicoties PCI mums ir labi savienojami mūsu ziemeļu kaimiņiem, um, piemēram, pavadīju dienu Oslo un apzinājos, kā darbojas šāds tirgus uz vietas, un tas darbojas ļoti labi, jo ir labi apstākļi, sarpsavienojumi ir labi, labie ražošanas avoti ir iesaistīti visā sistēmā un nav nekādu fiz, fizisku vai kulturālu ierobežojumu tirzniecībai, jo visas šī, šajā tirgo darbojušās valstis balstās uz brīvo tirgu. Un tas atbalsta to, ka valstis uh, nepanāks labu sistēmu, bet tirgi panāks. Un ja tas viss ir nodrošināts, tad tas var darboties. Tātad pamata arguments ir, ka tas var darboties. Mums ir jānovērš šīs fiziskās barjeras un politiskās barjeras, šī pretošanās, lai tas nedarbotos. Un tas ir jādara pareizā veidā. Tas ir liels uzdevums, un esmu tiešām pozitīvi pārliecināts, ka mums izdosies to panākt, un liels paldies uh, arī par visu ēnu referentu darbu. Paldies, kolēģi! Es nepiedalījos šajā diskusijā, bet varu minēt, ka Diskusija bija lieliska. Tiešām lieliska, fantastiska diskusija par ārkārtīgi būtisku jautājumu. Pat iespējams visbūtiskāko visu mūsu sasaukumu laikā šai komitejai. Tādēļ vēlreiz paldies uh, arī komisijai. 11. decembris 2017. balsojums ITRE. Tā ir pirmdiena Strasbūrā, ja es pareizi atceros. Tā ir Strasbūras pirmdiena, jā. Lūdzu, atcerieties, sagatavoties. Nākamais jautājums. Nu, ļoti laicīgi. Atvainiet, kundze, lūdzu. Nīlēša kundze. Jā, priekšsēdētāji, vai mums tiešām ir jābalso Strasbūrā, vai šeit nevar paredzēt kādu citu regulējumu, jo, manuprāt, šis balsojums un uh, šis ir garš dosie tas ir neciešam. Ikvienam Strasbūrā ir tik daudz pienākumu, turklāt tā ir vēl pēdējā gada Strasbūras nedēļa. Varbūt drīkstu lūgt izmantot balsošanas uh, termiņu nevis Strasbūrā, bet regulārs sanāks laikā Briselē. Patiesībā šis uh, punkts atradās mūsu darba kārtībā jau pēdējo sešu nedēļu laikā, tas tā tika ierakstīts jau no septembra sākuma, un mēs nevarējām atrast nekādu citu risinājumu, diemžēl. Mums nav šāda iespēja, ja mēs vēlamies to noslēgt šogad. Ja mēs nebalsosim Strasbūrā, tad noslēgsim to janvārī, bet gribētu to paveikt šogad, jo komisija ir bijusi ļoti sadarbīga Nīblers kundze, mēs gribējām noslēgt sākumā novembra beigās, taču to nebija iespējams izdarīt, jo bija iesniegt pārāk daudz grozījumu, pārāk daudz darba. Mēs gribējām pievienot divas nedēļas vairāk no novembra beigām līdz 11. decembrim. Tās ir ļoti būtiskas nedēļas, strādājot pie kompromisa grozījumiem. Šādā tik fantastiskā dosjē jo mums ir arī vēl citi dosē, par kuriem balsos 11. decembrī, par visiem četriem dosē kopā. Es saprotu jūsu raizes, jūs tās pareizi paužat, gribējāt no tā izvarīties, taču tas būtu neiespējami, ja vēlamies pabeigt vēl šogad. Nu, atvainojos par to. Un tagad pāriesim pie 16. darba kārtības punkta Eiropas Sanības aģentūra energoregulātoru sadarbībai pārskatītā versija. Mūsu referents ir um, Mortens Helveks Petersens. Šis uh, priekšlikums veido daļu no tīrās enerģijas visiem eiropiešiem pakotnes. Tas ir cieši saistīts ar citiem dosjē, īpaši ar šo, par ko tikko diskutējām pirms pāris minūtēm. Elektrotirgu pārskatīšanu, viss saistībā ar atceru. Šī priekšlikuma mērķis ir atjaunināt atceru regulu, lai atspoguļot jaunos uzdevumus, kurus aģentūra saņēmus saskaņā ar jauno energo likumdošanu un lai pielāgotos energotirgus noteikumu izmaiņām. Tik iesniegt 412 grozījumu, šeit mums ir noveicies, Morten. Krišāns noteikti ir greizsirdīgs. Šeit ir pieminēti vairāki būtiski jautājumi, kas attiecas uz aģentūras darbību, iekšējo organizāciju un lēmumu pieņemšanas procesu. Lūdzu, vārds jums, referent kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, jums tiešām ir taisnība mums nav tāda pati gūzma grozījuma kā Kariņa kunga grozī, eh, ziņojumiem tas ir. Bet es pirms gribētu pateikties ēnu referentiem par viņu ieguldījumu šajās jautājumos un eh, visā visumā esmu diezgan optimistisks attiecībās mūsu izredzēm eh, veiksmīgi izveidot labu regulējumu. Mums bija ļoti daudz konstruktīvu ideju no ēnu referentiem un pirmās tehniskās sanāksmes uh, ļauj mums domāt, ka jā, mums ir dzīvīgas diskusijas, bet ir arī uh, tātad pamats optimismam. Man bija uh, tas prieks atcer pirms dažām nedēļām apmeklēt, un tā statistika, uh, kas viņiem ir, parāda, ka tad, kad enerģija saskars ar robežu, tad plūsma vienkārši apstājas. Mums nav vienota enerģijas tirgus. Uh, Un to mēs skaidri redzam no skaitļiem, ko eh, viņi ir apkopojuši. Ir tik daudz šķēršļu uz robežām, un tas ir skaidrs, ka tas mums ir jāmaina, pie tā ir jāstrādā. Uh, Un uh, šie dokumenti ir ļoti svarīgi, un arī atcer kompetences un darbības jautājumi ir ļoti svarīgi. Mēs diskutējām par vispārējiem pārvaldības jautājiem, par uh, direktoru kompetencēm, par balsošanas tiesībām un par to, vai atcer vajadzētu uh, dot iespējas arī ievākt nodevas vai kaut kādas maksas. Tātad tādas administratīvas, uh, administratīvas aspekti tie bija, par ko mēs diskutējām. Uh, bet es esmu diezgan drošs, ka mums izdosies panākt kompromisus. Bet skaidrs arī, ka mums būs diskusijas par reģionāliem jautājumiem, tāpat kā iepriekšējos jautājumos, vai mēs to sauksim par uh, ROC vai RCC. Uh, šos centrus, nu, tur vajadzētu būt spējai pieņemt saistošus uh, lēmumus, lai būtu pārobežu enerģijas plūsmas. Noteikti nu, tādas diskusijas mums būs arī par šo dokumentu. Ir svarīgi uh, to saskaņot ar um, tirgus uzbūvas dokumentu, lai mums būtu konsekvence, un par to arī diskutēsim ļoti drīz. Um, tas viss priekšādātāja kungs, lai pateikt, ka esmu pārliecināts, ka mums būs labas diskusijas, bet vispirms gribu pateikties uh, ēnu referentiem par konstruktīvo pieeju līdz šim. Paldies, kolēģi! Nīblers kundze, ETP grupas vārdā lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātāji. Es šodien aizstāja Werneru Langenu, kurš eh, ir eh, citā komitejā un atvainojos viņu vārdā. Viņš eh, man iedēva savus pierakstus un tātad es zinu, ko es drīkstu teikt. Viņš arī vispirms grib pateikties par ielūgumu uz pirmo ēnu sanāk, ēnu referents sanāksmi un tas tā jau notika šonadēļ, viņš uzskata, ka Tomēr pirmā diskusija vēl neradīja pietiekami ietvaru, lai efektīvi strādātu pie kompromisiem. Tātad viņam ir uh, žēl, ka līdz šim vēl neviens saturiski būtisks punkts nav apspriests, bet es gribētu uzsvērt, uh, ka viņam ir pilnīga uzticība referentam un uh, ka viņš ir pārliecināts, ka nākamajā ēnu uh, referents sanāksmē 23. oktobrī Strasbūrā būs diskusijas par uh, svarīgākiem likuma elementiem. Parais Langens gribētu izmantot iespēju, lai vēlreiz uzsvērtu to, kas eh, tautas partijai šeit ir svarīgākais, tie ir četri punkti. Pirmkārt, eh, padziļinot eh, vienoto enerģijas tirgu, jāstiprina atcer aģentūra un tomēr kompetenču paplašināšanu vajadzētu aprobežot tikai uz pārrobežu jautājumiem vai konflikta jautājumiem. Otrakārt, lēmumu pieņemšana regulējošajā padomē eh, būtu jāveic ar divu trešdaļu vairākumu. Treškārt būtu svarīgi, lai aģentūras ietveros kompetences starp regulējošo padomi, pārvaldes padomi un direktoru būtu līdzsvarotāks sadalītas. Tur eh, tā detalizētāk par to jādiskutē. Uh, Un pēdējais punkts, Langena kungs uzskata, ka atcer uh, ir finanšu grūtībās, bet viņš neuzskata, ka to uh, vajadzētu risināt ar uh, nodevu iekasēšanu. Tikai ā, par ārkārtas aktivitātēm atcer vajadzētu iekasēt nodevas. Tie ir četri svarīgākie punkti, kurus mūsu ānu referents Langenkungs gribēja uzsvērt politiskās grupas vārdā, bet viņš ar prieku nākamajā ēnu referents sanāksmē diskutēs uh, ļoti konstruktīvi par mūsu pozīciju un lai panāktu kopīgu pozīciju. Paldies! Ļoti skaidri izteikumi. Un tagad uh, nākamais runātājs uh, Poha kungs no sociāldemokrāta grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka devāt man vārdu mēs uh, varam to visu sadalīt divos līmeņos. Pirmkārt, uh, pilnvaru uh, pārlielināšana pārobežu jautājumos, kur ir vajadzīga reģionālā koordinācija, un pēc tam tad runāt par direktoru, par padomu un tā tālāk par citām struktūrām. Es atbalstu pilnvaru palielināšanu aģentūrai. Es domāju, ka viņiem vajadzētu būt iespējai iejaukties uh, Tad, kad uh, šis reģionālais centrs vai kaut kas uh, cits, kas uh, strādā pie pārobežu jautājumiem, kaut kādā veidā pārkāpj Eiropas likumdošanu. Aģentūrai vajadzētu būt arī pilnvarām iegūt informāciju no tirgus dalībniekiem, kas tā ir vajadzīga, lai pilnībā pildītu savu uzdevumu. Tai vajadzētu būt spējīgai īstenot savus lēmumus. Es atbalstu arī reģionālās sadarbības uh, palielināšanu, kas var, uh, uh protams, tikai uzlabot uh, tirgu darbību un uh, cenu samazināšanu. Reģionālie centri, kas ir noteikti regulā, ir viens no veidiem, kā to panākt. Vairumtirdzniecības tirgus uh, ir aizvien sasaistītāks, savienotāks, un tas ir uh, viens no labākajiem veidiem, kā strādāt šajā tirgu. Un tomēr šeit ir uh, divi uh, aspekti - cilvēku resursi un uh, finanšu resursi. Un pagājušajā nedēļā mēs uh, devāmies uz atcer Ljubljanā Un tas bija skaidrs, ka viņiem nav pietiekam daudz resursu, viņiem vajadzētu sniegt pietiekam daudz cilvēku resursu un finanšu resursu, lai pildītu savu uzdevumu. Tātad es piedāvāju paredzēt viņiem pilnvaras, eh, iekasēt kaut kādas nodevas, eh, kā eh, daļu tirgus. Un otrkārt, aģentūras neatkarība arī ir ļoti svarīga tās aktivitātēm tās darbībai. Administratīvās valdes biedriem nevajadzētu saņemt nekādas politiskas norādes, un arī direktoram būtu jābūt neatkarīgam. Un es domāju, ka a, direktora iecelšanai vajadzētu būt arī uh, Eiropas parlamenta ziņā, tā kā tas ir ar citām aģentūrām. Ir jābūt pienācīgam uh, varas līdzsvaram Ja mēs viņiem uh, dosim lielāks pilnvars, viņiem arī būs lielāka atbildība. Tātad tas tiešām ir svarīgi to visu noteikt uh, pareizi. Paldies! Yeah. Lielas paldies, uh, kolēģi, par jūsu teikto, un tagad no EKR grupas uh, Henkela kungs, lūdzu, mūsu vicepriekšsādātājs, jāpaldies. Godātājs, uh, priekšsādātāji, godātie kolēģi, es domāju, ka šis ir ļoti svarīgs uh, ziņojums, un tā ir neatņemama enerģijas paketes daļa. Eiropā mēs parasti lepojamies ar mūsu vienoto tirgu, un tomēr mums vēl nav izdevies pat par solīti pietuvināties eh, vienotam Eiropas enerģijas tirgum. Mēs slavējam reģionālās kooperācijas eh, plusus, bet eh, tikai Zviedrija un Norvēģija mūsu kontinentā un Vācija un Dānija sadarbojas enerģijas jomā, jo viņiem uh, jo tas ir tā kā piespiedu kārtā jādara. Un fiziskā enerģijas plūsma starp dalībvalstīm ir ļoti zemā līmenī. Strādājot pie šī ziņojuma, esmu konstatējis, eh, ka vai, vienalga, par ko runājam, Parīzi, Varšavu vai Berlīni, lielākā daļa, jo īpaši nacionālajie uh, protekcionisti, viņu intereses šeit ir galvenās, un tas ir tiešām ļoti žēl. Dāmas un kungi, es aicinu jūs uh, nolikt malā protekcionismu. Mums ir vajadzīga spēcīgāka Eiropas enerģijas aģentūra, lai veidotu vienotu kopēju enerģijas tirgu Eiropā. Mums ir vajadzīgi reģionālie uh, sadarbības centri, lai nodrošinātu piegāžu drošību un brīvu enerģijas plūsmu. Mēs runājam par augstām enerģijas izmaksām Eiropā, bet ja mēs uh, E, neļausim tīrākai un lētākai e, enerģijai no kaimiņu valstīm ieplūst mūsu tirgu protēcīnisku apsvērumu dēļ, sakot, ka tas ir drošības apsvērumu dēļ, mēs nekad nesasniegsim e, konkurenci un konkurētspēju un zemākas cenas patērētājiem. Virzīsimies kopīgi uz uh, enerģijas savienību ar spēcīgu energoresursu struktūru un uh, drošām piegādēm, lielāku reģionālo sadarbību un konkurētspēju, nodrošinot zemes cenas visiem Eiropas patērētājiem. Komisijas priekšlikums, neskatoties uz dažiem trūkumiem, manuprāt, tāpēc iet pareizajā virzienā, nevajag to atšķaidīt. Un visbeidzot, tā kā referents pateicās ēnu referentiem, ļaujiet man arī pateikties referentām un kolēģiem par viņu sadarbību, bet ļaujiet arī piebilst, ka mums, manuprāt, neizdevās, nebūtu izdevies, nebū, neizdevsies arī pabeigt šo darbu bez mūsu darbiniekiem. Tāpēc paldies arī darbiniekiem par viņu lielisko darbu. Paldies! Paldies, kolēģi! Tagad no zaļo grupas eh, Davors Škrlēts, lūdzu. Pareizi izrunāju. Paldies, priekšsēdētāji. Beidzot, kāds man uzvārdu izrunāja pareizi. Tātad es eh, gari nerunāšu, dargie kolēģi. Gribu pateikties mūsu referentam par viņa pūliņiem attiecībā uz maniem grozījumiem. Kā jau tas tika minēts, tad mums visiem vajadzētu atzīt, kāds ir potenciāls uh, atcer un uh, kāda varētu būt jaunā šīs aģentūras loma. Zaļie vienmēr ir atbalstījuši šo aģentūru. Es domāju, ka mani grozījumi palīdz uh, izveidot pienācīgu ietvaru atcer darbībai, uh, Eh, es tur eh, runāju par vairākiem elementiem, bet vienu gribētu īpaši šeit uzsvert, proti politiskā atcer neatkarība, tā ir skaitā atcer neatkarība no jebkādām privātām vai publiskām institūcijām. Ir privāta eh, lobistu organizācija Eiropas regulātoru padoma, kas ir reģistrēta Briselē, un ir jau sena um, neoficiāla prakse, ka šī organizācija ir pārstāvēta atsevišķu pārvaldes struktūrās. Vēl vairāk uh, šīs organizācijas priekšsādātājs un uh, regulatoru autoritāšu pārstāvis tā ir viena tāpat persona. Kādreiz tas bija Lords Moks, un tagad uh, kopš septembra ir jauns cilvēks, Karls Blēnlijs, kurš tagad uh, būs šajos divos amatos. Tas ir neveselīgi, maigi sakot. Darbie kolēģi, Mums ir iespēja tagad pārtraukt šo ārējās ietekmes praksi Eiropas aģentūrā. Esmu iesniedzis vairākus grozījumus šajā virzienā un es ceru, ka, ceru, ka kolēģi no citām politiskajām grupām mani atbalstīs. Otrais punkts, ko šodien gribētu piebilst, ir tas, ka es esmu iesniedzis grozījumu, uh, prasot, lai direktoru iecelt Eiropas parlaments. Viņš būtu jāielūdz uz Eiropas parlamentu, lai atbildētu uz uh, jautājumiem, un uh, cerams, ka atcer uh, aģentūras pilnvars pieaugs, līdz ar to būs arī vairāk jādomā par parlamentāro kontroli attiecībā uz šīs aģentūras vadību. Paldies tagad Silikjotis kungs lūdzu, kurš ir koordinators un arī goēnu referents. Paldies priekšsēdētāji! Es eh, vispirms gribētu pateikties Pētersen kungām par paveikto darbu un labo sadarbību jau kopš pirmās ēnreferents sanāksmes. Un gribētu pateikt, ka šī pirmā sanāksme bija diezgan konstruktīva, bet mūsu politiskajai grupai vēl ir būtiskas eh, atšķirības viedokļos ar eh, referentu. Uh, Mēs uzskatām, ka ACER vispār nav Eiropas aģentūra, bet tikai sadarbības struktūra nacionālajām iestādēm. Līdz ar to eh, kompetences nemaz nevar tā paplašināt, tāpēc ka šeit arī nevar attiecīgu stratēģiju formulēt. Atsevišķas dalībvalstis saskaras ar dažādām problēmām, kas, protams, ir jāņem vērā. Uh, jo īpaši tāpēc, ka Eiropas Savienībai nav izdevies energoapgādes problēmas uh, atrisināt visās uh, valstīs. Un a, uh, arī atsevišķu a, valstu vai reģionu izolācija nav pārtraukta. Un šie priekšlikumi, kas te ir iekļauti par kompetences paklasināšanu, ir pretstatā dalībvalsts suverēnajām tiesībām, uh, formulēt savu uh, enerģijas politiku, un mūsuprāt tas uh, vājina Nacionālo enerģijas regulātoru lomu, jo īpaši 43. pāns attiecībā uz ACER valdi, tur tiek piedāvāta stratēģija trešajām uh, valstīm. Atcer taču nav politiska institūcija un nevar saņemt šādu atbildību. Sadarbība ar trešajām valstīm ir jāveido pašām dalību valstīm un tur var būt runa tikai par trešajām valstīm, kas uh, ir pārņēmušas Eiropas Savienības likumdošanu enerģijas jomā, uh, un ACER to nevar patvaļīgi lemt, ar ko tad sadarboties. Te ir runa par pārāk svarīgiem jautājumiem. Noslēgumā gribētu vēl atsaukties uz administratīvo valdi ACER un uh, visu dalību valstu pārstāvniecība šajā te valdē ir ļoti būtiska, un uh, mēs gribētu attiecībā uz balsošanas noteikumiem pateikt, ka Šeit ir paredzēti tikai eh, paredzēti divu trešdaļu eh, pārsvars vairākums, un eh, tas tagad tiks samazināt uz vienkāršo vairākumu un tas uh, apdraud atcer uh, pārstāvniecību. Šeit vajadzētu kvalificēto vairākumu uh, paredzēt priekšlikumu pieņemšanai. Paldies! Liels paldies par jūsu komentāriem! un uh, Eiropas komisijas vārdā direktors Klausīters Borhards. Profesor kungs, jums vārds, lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāju, un es uh, apsolu, ka šoreiz varu izteikties daudz īsāk nekā iepriekš. Cik saprat no šodienas diskusijām un no ļoti labā ziņojuma, ko ir sastādījis referents, ir tas, ka mēs visi uzskatām, ka lai panāktu tādu patiesi Eiropeisku enerģijas savienību, mums ir vajadzīga vieta, kurā var vienoties par regulatoriem jautājumiem un rast risinājums pārrobežu situācijām. Šeit man jāsaka, ka jau tagad uh, nacionālo regulātoru loma ar atceru ir spēcīga, un mēs neesam to mainījuši. Uh, Tātad atcer eh, arī turpmāk eh, mūsu priekšlikumā būs eh, struktūra, kur regulātori tiekas un panāk vienošanos ar e, atcer direktīvu starpniecību. Tātad es domāju, ka tas arī ir kaut kas tāds, ko mēs te visi varam pieņemt, par ko varam vienoties. Referents pats pacēla vienu jautājumu, kas patiešām pietrūkst mūsu priekšlikumā. Viņš sasaistīja uh, reģionāls sadarbības centrus, un ir, tā ir, ka mūsu priekšlikumā šie reģionālā sadarbības centri vēl neatspoguļojas eh, regulatārajā līmenī. Un es domāju, ka tas ir tiešām vērtīgi domāt šajā virzienā, kā šo te trūkstošo elementu tur pievienot. Par pārējo. Uh, Es domāju, ka Nīblers kundze Langana kunga vārdā ļoti labi apkopoja galvenos jautājumus, eh, kas eh, šai, kurš šai komitejai ir jāatrisina. Tam es eh, neskaršos klāt, komisijas priekšlikums ir skaidrs, un tas ir tagad jūsu ziņā. Vienīgā lieta, ko vēl gribēju pieminēt, tās ir divas lietas patiesībā. Pohes kungs runāja par ļoti svarīgu jautājumu, proti informācijas vākšana. Tā ir informācija, kas atcer ir vajadzīga tirgus uzraudzībai. Un te tiešām situācija nav apmierinoša. Viss, ko mēs varam darīt, lai stiprinātu informācijas vākšanas kompetences atcer aģentūrai, ir saņemt uh, informāciju no pārvaldes sistēmu operatoriem, jeb TSO, lai varētu veikt uh, apmierinošu un labu tirgus uzraudzību. Henkela kungs, manuprāt, ir svarīgi uzsvērt, eh, ka mēs esam eh, samazinājuši mūsu ambīcijas attiecībā uz mūsu atceru priekšlikumu un būtu tiešām sarežģīti, eh, ja tas vēl tiktu atšķaidīts, jo mums ir vajadzīga spēcīga koordinācijas struktūra regulatorijā līmenī. Un tad Skeletkungs. Uh, Es domāju, ka ar uh, šīs komitejas uh, palīdzību, starp citu, un tur mēs kungu personīgi pirmo reizi esam uh, apvērsuši um, šo atlases secību. Un pagājušajā reizē es teicu, ka mēs to nepieņemsim, bet iekšējo reizi ir priekšādātais tikai vispirms ievēlēts un pēc tam atcer uh, valde vienkārši apstiprināja viņu amatā. Šoreiz mēs uzstājām un to arī saņēmām, ka atcer priekšādātājs tiek vispirms ievēlēts saskaņā ar ļoti atvērtu un caurskatām procedūru. Ja nemaldos, tur ir eh, pieci kandidāti paredzēti. Un siera eh, priekšādātāja ievēlēšana tad nāk pēc tam. Es nezinu, vai eh, tās ir demokrātiskas vēlēšanas pēdiņā, vai, vai mēs varam teikt, ka uh, E, CER e, tātad ievēl to pašu priekšādātāju, kas vada atcer, ja tas ir demokrātiski izdarīts, CER ir e, demokrātiski institūcija. Tātad šī energoregulātora padome. Um, bet uh, tagad ir tā, ka atcer priekšādātājs tiek ievēlēts saskaņā ar um, noteiktu procedūru, un tur iesaistīt arī šī komiteja. Paldies! Thank you. Liels paldies jums! Mūsu referents lūdzu. Pētersen kungs lūdzu. Yeah, can... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, izteikšos ļoti lakoniski. Šo dokumentu mēs, uh, kā arī citus, sagatavojam pietiekams spriedzes apstākļos, jo laika nav pietiekam daudz, tāpēc uh, grozējumi un to izskatīšana Mums ir jābūt pietiekami elastīgiem, lai mēģinātu saglabāt tādu skatu no augšas un saglabāt kopskatu. Mums vēl vajadzēs sīkāk padomāt par to, bet eh, vēlētos pakavēties pie Henkela kunga teiktā, proti neatšķaidīt likumdošanas priekšlikumu un samazināt protekcionismu. Uh, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs saglabātu šo skatījumu līdz pat beigām. Un visbeidzot, ir ļoti svarīgi neuzskatīt par svētajām govīm vairāk šajā priekšlikumā ierakstītos priekšlikumus. Arī tas būs ļoti svarīgi turpmākajā darbā. Bet, eh, manuprāt, šās dienas diskusijas skaidri parādīja, ka mūsu skatījums ir konstruktīvs, es joprojām esmu optimismu pilns un turpināsim strādāt. Esmu pārliecināts, ka mums viss labi izdosies. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Paldies! Paldies referentam! Vēlētos atgādināt, ka Mēs arī par šo failu balsojam 11. decembrī. Visticamākais, ka Strasbūrā tad sāksim septiņos vakarā. Lūdzu, veidojiet visus savus uh, pienākumus tā, lai jūs varētu būt uh, Strasbūrā jau pirmdien septiņos vakarā. Paldies! Un pēdējais darba kārtības punkts šodien. ir riska gatavība elektroenerģijas sektorā. 233 grozījumi. Daudz eh, vēl ir darāmā iekams, varēsim vienoties par kompromisu tekstu. Un eh, tas ir Zananato Flavio kungs, kurš ir sagatavojis eh, sākotnējā dokumenta tekstu jau 11. jūlijā. Vārds jums, Flāvio kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Protams, um, šā ziņojuma projekta nolūks, kā jau norāda tā nosaukums, ir samazināt elektroenerģi, ar elektroenerģiju saistītos riskus un mēģināt cīnīties par tiem negatīvajiem, par tām negatīvajām sekām, kas var rasties solidaritātes trūkuma dēļ, kā arī samazināt, kā arī uh, samazināt elektro centrāļu skaitu, palielinot to drošību. Kā jau teica priekšsēdētājs, Šim ziņojumam ir iesniegt 233 grozījumi. Un vispārēji runājot, problēma nav. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums izdosies vienoties par risinājumu, kas būs pieņemams vieniem. Tā tad, balstoties uz manu ziņojumu projektu, izkristalizējās eh, vairākas kategorijas. Tā tad, uh, komu, komisijas komunikē parādās trīs lieli domēni. Pirmais - savstarpēja eh, palīdzība kā princips, palīdzēt pārobežu līmenī, un eh, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka uzklausot iesaistītās puses, mums radīsies iespēja mazināt šaubas un nesaprašanos. Par saistošiem pasākumiem runājot. Jau darba sākumā tapu skaidrs, ka tas ir punkts, kurā mēs nedrīkstam piekāpties, un tas arī ziņojuma projektā iet cauri kā sarkanā līnija. Mēs nevaram garantēt eh, elektroenerģijas sistēmu Eiropā, ja sistēmas savā starpā nav labi savienotas. Un mēs nevaram garantēt arī dalību valstu sistēmu veiksmīgu darbību. Uh, Enerģijas piegādē ir jābūt brīvi pieejamai, brīvi plūstošai, ja tā varētu teikt, no dalību valsts uz dalību valsti. Un nu, domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu izstrādāt rīkus. Rīku iedīgi ir paredzēti jau dažādos eh, darbības līgumos, lai šos mērķus sasniegtu. Citiem vārdiem runājot, mums ir jābūt saistošiem mērķiem. Nākamais - savstarpējā palīdzība. Un 2017. Um, gada janvārī Dienvidu Austrum Eiropas enerģijas krīze runāja pati savu valodu, un uh, piebilst tur vairs nav neko daudz. Uh, jo gan ekonomiski, gan arī sociāli šādām krīzēm, kad nepietiek elektroenerģijas, sekas ir dramatiskas. Pie tām arī sabiedrības drošības risks tiek likts uz spēles. Un tāpēc vairums no grozījumiem atbalsta mūsu ziņojuma projektā sākotnēji iestrādāto ideju. Ir, val, ir varbūt um, zināmas um, nesakritības ar e, netirgus metodēm, kurā runa iet par dalību valstu energotirgu robežām. Arī ar tirgu nesaistītu pasākumu izmantošanu tiek runāts, ka to vajadzētu izmantot tikai īpašos apstākļos, bet e, kas tad būtu definējams kā ārkārtas situācija? un eh, kā tiks izpildīt noteikumi, par ko vienojušās eh, līgumslēdzējas puses. Tagad trešais punkts - sadarbība pāri eh, valstu robežām. Tas ir ļoti svarīgs arguments, jo tam ir tieši ietekmas tirgus darbību un nākamajā tikšanās reizē kopā ar kolēģiem esmu gatavs diskutēt par to, kā mums vajadzētu savilkt kopā manā ziņojumā ierakstīto un tirgus dizainu. Un šeit noteikti pakavēsimies arī pie Kariņa kunga ziņojumiem. Tātad šie reģionālās koordinācijas centri kolēģi ieskicēja trīs scenārijus. Pirmais - pilnībā tiek atzīta šo centru darbība. Nākamais - viņiem ir jābūt pilnīgi neatkarīgiem. Un eh, visbeidzot, šiem centriem ir jābūt iekļautiem nacionālajās sistēmās. Bija arī tādi grozījumi, kuri um, uzskata, ka šo centru juridiskā pastāvēšana nav pietiekama atrunāta. Es piekrītu pirmajam viedoklim. Piemēram, atbalsts šīm savstarpējās savietošanas sistēmām un kāda ir atbildi, kāds ir atbildības sadalījums starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm? pie tām um, dažādu uh, valstu tirgus uh, barjeras tam traucē. Es uh, esmu pārliecināts, ka pēc pietiekami garajām sarunām ar padomi parlaments tomēr izvēlēsies atbalstīt vairumam pieņemamās idejas. Par grozījumiem runājot, ir zināmas bāžas ar slepenību, kas būs saistīta ar informācijas publiskošanu, kas ir saistīta ar riska gatavību. Arī šeit vajadzētu iekļaut um, iesaistītās puses gan riska gatavības novērtēšanā, gan arī lēmumu pieņemšanā un arī sadarbības starp Eiropas komisiju un dalību valstu atbildīgajām iestādēm. Un tomēr, vispārējos terminos runājot, viedokļu atšķirības starp politiskajām grupām tikpat kā nav. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mūsu darbs uz priekšu virzīsies pietiekami naski. Pavisam nesen mums bija um, tehniskas dabas tehnisko kritēriju izvērtēšanas eh, sanāksmi, kurā mēs eh, runājam arī ar komisijas pārstāvjiem, un arī otrdien esam paredzējuši līdzīgu sēdi. Ļoti būtisks eh, ir kolēģu ieguldījums, komentāri. Un, kā jau pieminēju, ēnu referentu tikšanās ir īpaši svētīgas. Un Pavisam drīz nosūtīšu kolēģiem savus secinājumus, un otrdien paredzētajā ēnu referentu sanāksmē arī par to diskutēsim. Atkarībā no tā, kā sarunas uz priekšu virzīsies padomē, e, šobrīd jau parādās zināma pretestība saistošajiem pasākumiem, bet ne tikai. Tāpēc e, Mums Eiropas parlamenta nostāja ir argumentēti jāpretstatī padomas nostājai, jo padome vēlas tiešām samazināt striktumu un kritēriju griestus. Mums ir nepieciešams panākt padomē pēc iespējas plašāku atbalstu. Tas ir tas, uz ko vēlējos vērst jūsu uzmanību šobrīd Vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kur devuši savu ieguldījumu. Paldies visiem priekšsādātājs. Godātais eh, referentkungs, paldies, Flāvio. Jūs runājāt visilgāk, visilgāk no visiem šās priekšpusdienas sēdē. Es eh, nevēlējos jūs pārtraukt, bet lūdzu atceraties. 8,5 minūtes tas ir absolūtais rekords ziņojumu sagatavotājam. Bet eh, paldies jums, Flāvio kungs. Nākamais Nīdermējer kungs EPP grupas vārdā lūdzu. Paldies. Es eh, vēlētos tagad, eh, es nedaudz pakavējos pie domas, kādu rekordu es pārspī, pārsniegšu, bet vēlējos pateikt, ka esmu priecīgs, ka man izdevās, izdevās uh, ierasties šeit pēc Panamas vizītes, un tāpēc runa jau neiet par to, cik daudz grozījumu ir iesniegti Tāpēc eh, vēlētos pateikties Zenonato Flāvio ne tikai tāpēc, ka viņš tik ilgi runāja ievadu vārtos, bet galvenokārt tāpēc, ka viņš ir lieliski strādājis un viņa komanda tāpat. Tagad eh, par grozījumu saturisko daļu. Šobrīd šķiet, ka šis eh, ziņojums no tīrās enerģijas rakurs raugoties ir vispretrunām nabadzīgākais. Es domāju, ka mums eh, vajadzētu saglabāt šo vienotību, lai gala beigās riska gatavība Eiropā būtu lielāka bez ļoti sāpīgām izmaksām. Tas jau arī šie ziņojumi galvenais nolūks. Bet tagad par manas politiskās grupas eh, priekšlikumiem. Mēs vēlamies, lai eh, ziņojumā tiktu iestrādāta lielāka drošība un vēršanās uz tirgu un tā pasākumiem. Mēs eh, vēlamies izskaust tirgus eh, kropļojumus un tos šķērsus, kas joprojām vēl ir, lai nodrošinātu augstu risku pretestību par pietiekami adekvātu samaksu. Noteikti ir jāizskauž neadekvāta valsts iesaistīšanās, un eh, ir jārunā arī par pārobežu elektroenerģijas plūsmu. Un nedrīkstētu būt tā, ka uh, iedzīvotāji par elektrību maksā pārāk daudz. Arī visām iesaistītajām pusēm šī riska, riska gatavības plāna sagatavošanā jātiek iesaistītām. Un tomēr jāatminas arī tas, ka likumdošanai ir jānodrošina, lai um, ehm, riska pilna rīcība samazinātos. Es eh, esmu gatavs sadarboties kā ar referentu, tāpat arī ar citiem ēnu referentiem, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs dodamies pareizajā virzienā, un ziņojums būs eh, ļoti labs pamats, argumentēts, tālākās sarunās ar padomi. Foks kungs lūdzu nākamais SR vārdā. Priekšsēdē kungs arī es mēģināšu runāt ļoti lakoniski. Mana grupa atbalsta komisijas priekšlikumu un mēs vēlamies, lai eh, dalību valstis būtu labāk sagatavotas elektroenerģijas krīzes situācijām, bet tam ir nepieciešams paredzams un ļoti labi izstrādāts eh, plānojums un ietvars. Uh, Mēs eh, vēlamies, eh, lai mūsu atkarība būtu mazāka no trešajām valstīm, tāpēc eh, es vēlētos, lai EIE e un enerģijas sadarbības valstis labāk savā starpā koordinētu savu rīcību. Arī netirgus rīki varētu palīdzēt tirgus sakārtošanā, piemēram, izveidojot dažādus kompensācijas mehānismus. Mūs, um, mums ir pieņemami grozījumi, kas runā par gāzes piegādes nodrošināšanu un arī par šīs piegādes caurskatāmību, kā arī uh, slepenai informācijai vienmēr būtu jāpaliek slepenai. Tas, ka mēs uh, atbalstam atceru, nenozīmē, ka mēs vēlamies, lai tā loma pieaugtu. Mēs tomēr vēlamies, lai arī citi regulātori piedalītos šajā darbā. Uh, reģionālie sadarbības centri, mūsuprāt, vajadzētu tos nosaukt par reģionālajiem koordinācijas centriem. Tā saucamie makro reģioni, par kuriem runā zaļie, e, tos nav neviens izvēl, izvērtējis, un mums ir pamatotas bažas, ka papildus regulējums jau tā regulatora pie, e, tā tad piepildītajā jomā nenāks nevienam par labu. Tomēr esam pārliecināti, ka uh, gala rezultāts būs labs, un uh, sadarbošos arī turpmāk ar ēnu referentiem. Paldies, kolēģi! Alde. Aldis vārdā Petersen kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Izteikšos Anģelikas Nīblers kundas vārdā, kur plenāras kundas vārdā, kur ir ēna referenta, bet šodien nevar pievienoties. Runāt par šo priekšlikumu lielā, liela daļa no grozījumiem, to starp eh, priekšlikumu spēcināt komisijas priekšlikumu īpaši attiecībā uz dažādo iesaistīto pušu enerģētikas sistēmas lomu. Uh, un attiecībā uz kompensācijas mehānismiem līdzsver nodrošināšanu starp uh, caurskatāmību un uh, sensitīvu datu konfidencialitāti. Ēna referents piedāvājas uh, par šīm normām vairākus grozījumus un vēlas uzlabot krīžu scenāriju, laicīgu izstrādāšanu, kā arī riska gatavības plānu izstrādāšanu. Šeit tiek uzsvērta, cik būtiski ir sasniegt sadarboties eh, reģioniem eh, krīžu scenāriju ietvaros. Tāpēc kā citos dosjē tīrās enerģētikas pakotnē šeit ir jānodrošina kompatibilitāte ar jaunajām normām, kas attiecas uz oglēm, kā arī uz roks, šiem reģionāliem sadarbības centriem. Uh, Un referents, eh, referente nepacietība gaida sadarbību ar pārējiem referentiem. Paldies! Rebeks Harms kunds vārdā zaļo ēnu referents vārdā Škoļets kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos atvainoties par manu kolēģi Hārmsu, kuru šobrīd nevar piedalīties šajā diskusijā, un nolasīšu viņas nostāju. Uh, par šo ziņojumu. Šobrīd mēs saskaramies ar krīzes situācijām, dalībvalsts darbojas vienpusīgi, un tas nav liederīgi savienotā vienotā tirgū. Piemēram, cik tā, kā dalībvalsts rīkojās eh, Dienvidu Austrumē Eiropā, piemēram, Bulgārijas gadījums, kas ietekmē kaimiņu valstis ietekmēja uzticēšanos tirgumu, uzturēja augstas cenas visiem un radīja apmēram 27 miljonu zaudējumu Bulgāru operatoriem. Dalībvalstīm jāsadarbojas krīžu situācijās, jānodrošina Eiropas Savienības krīžu pārvaldības sistēma ar skaidriem noteikumiem pirms un pēc. Šāda brīvprātīga sistēma bez pienākumiem, kur piedāvā padomu, tā nedarbojas. Kolēģe Harms kundze piedāvāja gadrīz 60 grozījumu komisijas priekšlikumam. Šo grozījumu mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm, piemēram, lai dalībvalstis uh, saņemtu pietiekam informāciju Eiropas uh, regulatora aģentūrai jānodrošina risinājumi, kā identificēt krīzes situācijas, kā rīkoties, jāidentificē tirgus un netirgus pasākumi. Uh, dažādas uh, schēmas, kuras dalība valsts var izmantot, uh, vienojoties reģionālā līmenī. Vēl būtiska virkne grozījumu paredz nodrošināt to, ka priekšrocība tiek dota tirkumu, nevis netirkumu ne šādiem pasākumiem, jo šādi pasākumi ir uh, daudz dārgāk visiem patērētājiem un ir jāizmanto tikai kā pēdējās risinājums, ja tas ir pamatoti. Tādēļ ekspostu izvērtēšanas noteikumi ir ļoti būtiski, ir īpaši jāizvērtē visi pieņemtie pasākumi un jāpielāgo nākotnes situācijai. Rebekas Harmskundze saprot, ka visas problēmas nevar atrisināt un ir kaut dažādu etnisko avotu kopumu šajā vienā dosjē. Taču ir jāatrod iespējami risinājumi, arī vidustermiņa risinājumi. Un jānodrošina piekļūt tirgumu. Paldies! Paldies! Ziduagas kungs, ēnu referents nogojas, lūdzu vārds jums. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Ņemot vērā pastāvušos riskus enerģētikas tirgu un šo ziņojumu esam piedāvājuši vairākus grozījumu priekšlikumus, kas aplūko divus dažādus virzienus. Pirmkārt, mēs piekrītam tam, ka ir nepieciešams sagatavot krīžu scenārijus Eiropas līmenī. Taču mēs neuzskatām, ka enerģētikas eh, piegādes operatori un tīkli ir piemērotākie, lai īstenot šos plānus. Mēs gribētu, lai tiktu ievērots cits scenārijs. Šī, šī, šis nav labākās institūcijas, lai sagatavotu šādus plānus. Šīm institūcijām jābūt daudz augstāka līmeņa, piemēram, tā jābūt atcera. Mūsu prāt, tā var rīkoties daudz neatkarīgāk, nepakļaujoties atsevišķo uzņēmumu ietekmē sektorē. Otkārt, mums ir zināms, ka tirgus uh, nosacījumi neatbilst uh, solidaritātes principiem, kur ir jāievēro šādās krīzes situācijās. Tirgus dogma ir noteikta uh, noteikums, taču runa ir par sastarpējo sadarbību starp dalību valstīm. Tādēļ esam piedāvājuši arī grozījumu priekšlikumus, ka nedrīkst darboties tirgus noteikumi, ja tas veicinātu jau tās smagās krīzes situācijas pasliktināšanos. Mūsuprāt, to ir īpaši būtiski uzsvērt. Un Tādējādi mēs neatbalstam komisijas priekšlikumu šajā kontekstā. Paldies, mūsu vicepriekšsēdētāja kungs, Jāro Vičeka kungs, lūdzu. Se domnívám, že tento materiál je velice důležitý, protože... Tātad Kolčeka kungs, paldies priekšsēdētāji. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs dokuments. Tad, kad daži no dalībvalstīm uzsāka uh, E, ekoloģizāciju enerģētikas jomā. Tur, piemēram, Vācija, Vācijas e, enerģētikas e, piegāde starp to un Kalīm valstīm. Pagājuši gadu Polijā notika attiecīga attīstība, kur tika ieviesti transformatori. Un tas ir pretrunā tam, ko teica ETP kolēģis, jo šie transformatori aizsargā čehu un poļu tīkliem no pārslodzes. Tad, kad uh, Ziemeļjūrā ir spēcīgs vējš un ir uh, pīķa stundas elektrības patēriņā no rītiem un vakaros novēršot šādu barjeru izveidošanu, mēs no vienas puses varam palīdzēt tirgumu un arī varam izvairīties no tādas situācijas, kas noticis pagātnē, piemēram, Itālijā, kad notika blackouts. Ir ļoti labi, ka ziņojumus ir sagatavot šādā veidā, un esmu pārliecināts, ka referents ar šiem vairāk kā 300 grozījumu priešlikumiem rīkosies pienācīgi, un mēs nākotnē varēsim uh, aktīvi iejaukties tādā veidā, kas cīnīsies pret uh, sliktiem avotiem. Fotovoltaika, saules enerģija, man uz jumta arī ir attiecīgas baterijas, un šeit ir jārīkojas ļoti ātri, kad saule noriet, kad ir sauna. Uh, Vēlos pieminēt vēja turbīnas, kas nav uzticams avots, jo maksimāli 30% no visa laika tās spēj saražot enerģiju. Šeit ir nepieciešama rezerves avoti. Tajā mirklī, kad mēs īstenojam ekoloģiskos pasākums, ir nepieciešama rezerves varianti. Ir jānodrošina tas, lai augstsprieguma tīkli, tīkliem tiek nodrošināts dubults garantijas. Zinu, ka Čehijas republika šeit paredz uh, programmas un arī Vācija nākotnē paredz attiecīgus projektus, jo šeit vēl joprojām trūks savienojumu. Paldies! Nākamais runātājs ir Ibikungs. Paldies, priekšsēdētāji! Riska prevencija enerģētikas sektorā nākotnē spēlēs ar vien nozīmīgāku lomu. Mēs zinām, ka kibernoziedzība un kiberuzbrukumi ir ļoti aktuāli. Tādēļ mums bija arī ziņojums, kur diskutējām par atceru un rosinājām to, lai atceru un berek sadarbotos elektrības, elektroenerģijas un digitālie tirgi, īpaši viedo tīklu jomā. Tāpat arī būtu jāiesaista Enisa Vēlamies, lai visi šie trīs locekļi izveidot kopīgu platformu, kas nākotnē vienotos, un tas būtu būtiski riska prevencijai nākotnē, jo šo trīs aģentūru sadarbība nākotnē kļūs arvien nozīmīgāka. Iespējams, ka mēs šeit komitejā varētu sagatavot attiecīgi iniciatīvas ziņojumu, lai varētu pārdomāt, kā varam veicināt sinerģiju starp šīm aģentūrām, īpaši ITRE kompetenču jomā, ka varam veikt kādu pētījumu. Paldies! Paldies! Lūdzu, vārds jums. Es teikšos īsi, Kalīkungs, visi šie dosē ir būtiski, un jūs priekšsēdē kungs arī veicat būtisku lomu šajā jomā, organizēja dažādas uzklausīšanas un tā tālāk. Gribu pieminēt pēdējo Rībikunga pieminēto komentāru. Manuprāt, tas ir būtiski. Iespējams, ka nesam pievēršuši piemērotu vērību tam, jo mēs visi atbalstam enerģētikas savienību un lielāku savienojamību. Jo vairāk mēs esam savienojami, jo vairāk ievainojam, īpaši raugoties no kibernoziedzības eh, skatu punkta. Sadarbības starp aģentūrām tiešām būs ārkārtīgi nozīmīga. Un, manuprāt, mums ir nepieciešams vairāk ekspertīžu, lai mēs varētu eh, attiecīgi vadīties, pieņemot likumus, lai nodrošinātu labāku savienojamību patērētājiem valstu vidū un starp valstīm un vienlaikus apzinātos pieaugušos riskus saistībā ar kibernoziedzību. Šie aspekti mums ir ļoti nopietni jāņem vērā un jācenšas mazināt. Kā jau minēju, jo vairāk esam savienoti, jo vairāk esam ievainojami, un tas var radīt milzīgas katastrofas. Tas tiešām ir būtisks aspekts. Paldies! Paldies, kolēģi! Mums ir zinām arī šī īpašā problēma, kas pastāv jūsu valstī šon, un uh, mēs darīsim visu iespējamo, lai izvairītos no kādu veidu krīzes situācijas jūsu valstī nākotnē. Vēlos sveikt mūsu vidu. Jūs palūkojaties apkārt, tad redzat, ka mums ir uh, vesela virkne viesu šorīt ieradušies. Sveicu viesu grupu no Ziemeļhesens, kuru uzņem Werners kundze. Paldies, ka uzaicinājāt mūsu darba novērotājus ITRA komitejā. Un sirsnīgi sveicu jūs Eiropas parlamentā. Varat uzlikt austiņas un jūs neko nedzirdat. Vai kaut kas nav kārtībā? Nē, labi. Paldies! Mūsu sanāksmes sākumā zālē nebija tik daudz cilvēku, taču viens, kas visu laiku bija klāt, bija direktora Borhārta kungs. Un tādēļ došu vārdu jums, pārstāvot Eiropas komisiju. Paldies, priekšsēdētāji! principā komisija sveic visus grozījumu priešlikums šim projektā, ziņo, ziņojumu projektam. Uh, tas pats par sevi jau ir lielisks saistībā ar šo ārkārtīgi nozīmīgo tematu. Ja tā drīkst teikt, ja komisija varētu tā brīvi vēlēties, tad uh, tā vēlētos to, ko minēja Nīdermājers kungs, proti saglabāt ambīcijas, jo, manuprāt, šis ziņojuma projekts ar visu šo virkni grozījumu priekšlikumu, kas dodas eh, tajā pašā virzienā, uzlabo šo ambīciju un pat to spēcina. Un tas ir virziens, kurā mums vajadzētu doties. Tādēļ es tiešām ļoti priecājos, ka lielākā daļa komentāru atbilst šādu pieeju. Es tagad neatkārtošu visu, jo, manuprāt, referents Zana Nātā kungs jau veica lieliskus ievadu runu, un tiešām bija vērts uzklausīt šīs astoņas ar pusi minūtes. Un varu tikai vienīgi atbalstīt eh, teiktā saturu, jo tas ļoti labi atspoguļoja to, par ko ir runa šajā dosē. Divi nelieli komentāri. Protams, šajā kontekstā tas nevienu nepārsteidz, ka komisija neatbalsta to, ko teica Sigvaga kungs, ka mums ir jāaptur tirgus pasākumi, jo darbojošs tirgus ar pārobežu plūsmām ir būtisks, lai atrisinātu krīzes problēmu, nevis, ka tā ir krīzes daļa. Jo, ja mēs dotos pārāk ātri īstenojot ne tirgus pasākumus, tie būtu nacionālajie pasākumi, eksporta aizliegumi, tādas lietas, kas mums eksistē tagad, un tas ir pret savstarpējās palīdzības un solidaritātes principiem, kas ir visa pamats. Tas ir pirmais princips, kad mēs runājam par riska gatavību un krīžu pārvaldību, savstarpējās sadarbība, solidaritāte. Tas ir jāievēro, un ar tirgus palīdzību mēs varam sasniegt to labāko. Noslēgumā Rībiga kunga teiktais un viņa kolēģi atbalstītais, es to pilnībā saprotu, kiber drošība šeit ir ārkārtīgi būtiska, un jūsu priekšlikums tiek ļoti sirsnīgi sveikts, un mēs vēlamies jūs atbalstīt, sagatavojot pašu iniciatīvas ziņojumu, un centīsimies to atbalstīt, cik vien varam. Paldies! Liels paldies, direktor kungs, par jūsu vārdiem! Starp citu, jūs saņemat uh, sudraba medaļu, jo jūs uh, pirmā runa bija sešu minūšu gara. Paldies! Un vēlreiz vēlos sirsnīgi sveikt visus zālē klātešošos, un to es tagad atkārtoju, jo esat visi uzlikuši austiņas, un tādēļ gribu arī, lai jūs dzirdētu manas apsveikuma vārdus. Jūs nākat no Ziemeļa Heisenes, jūs esat uzaicināti no Werners kundzes puses. Mēs ļoti priecājamies, ka esat šodien šeit ieradušies. Un es tagad izmantoju iespēju izteikties savā dzimtajā valodā, jo jūs šeit eh, varat eh, dzirdēt ļoti daudzas valodas, klausīties tās, eh, izteikties, un tas ir kaut kas unikāls. Reti, kurā parlamentā ir iespējams tā strādāt, vai jūs vēlaties vēl ko pieminēt? Jā, vēlējos informēt, ka vakardien Eiropas parlamenta izpētas uh, dienests eh, izdeva globālo barometru, kur eh, pētījums, kurā ir apkopot globālie statistika, kur visā pasaulē domnīcas eh, apkopo datus, un tagad mēs papildinājām šo pētījumu arī ar Twitter analīzi, uh, Mēs aplūkojam, kas notiek Twitterī pasaulē, varam labi konstatēt tehnoloģiju tendences, un, manuprāt, mūsu rūpniecības komiteja tas ir ārkārtīgi interesanti, tādēļ mans lūgums ir šo dokumentu arī izdalīt mūsu kolēģiem, ja iespējams nākamajā sanāksmē, jo tas tiešām būtu labs pamats mūsu darbam. Paldies! Paldies par jūsu komentāru! taču mums vajadzētu noslēgt mūsu diskusiju ar mūsu referente Zanonāto kunga vārdiem. Paldies, priekšsēdētā, izteikšos eh, īpaši īsi. Liels paldies, ka pirms tam man piešķīrāt 8,5 minūtes runas laiku un pacietīgi klausījāties. Manuprāt, starp padoju un poliju ir savienojums ar Kopernikus palīdzību, Tad ir jāpiemina tādi vārdi kā Vitelo, Kačanovski, kas mācījās padojā, izmantojot eh, Erasmu, un varbūt arī viņi tādēļ pret mani ir tik uh, eh, pretīm nākoši, ņemot vērā šīs itāļu poļu eh, labās attiecības. Komentāri bija ļoti interesanti, īpaši pēdējais komisijas teiktais. Mēs atkal tiksimies otrdien un varēsim turpināt darbu. Much, Paldies, kolēģi! Balsošana itra komitejā notiks 11. decembrī. Tas pats datums. Sāksim pulksten 7. vakarā, pirmdienā. Strasbūrā, pirmdienā. Pēdējā šī gada sesija. Ja drīkstu ai, lūgt, vai kāds komentārs pēc citiem jautājumiem? Nē. Ja, izņemot to, ka nosūtīšu jums visiem Rībīga kunga piedāvātos dokumentus. Nākamā sanāksme 6. novembris, pulkstens 3. pēcpusdienā līdz 6.30. Nevis, tātad sanāksme sāksies 3. nevis 2.30. Lieliski ideja. Atgriežamies pie pulksten 3. Paldies un visu jauku! <laughs>